Dear colleagues, we are starting in, in this time. Dārgie kolēģi, sāksim sanāksim. Tātad man Nīstelroja kungs šodien nav, nav, nav šajā sanāksmē. Un tad es runāšu čehu valodā. Dāmas un kungi, laipni lūgti šajā uh, pēcpusdienas sanāksmē, ITRIS komitejā. protože ten se nemohl dostavit a bude na zítřejším zasedání. Rojāla kungs nevarēja šajā pēcpazienā šeit ierasties, un viņš būs kopā ar mums rīt no rīta. Pirms mēs eh, ķeramies pie uzklausīšanas par uh, rūpniecības politiku, un tad, protams, uh, viedokļa, ap, uh, pie viedokļa apmaiņas ar Heidegārdas kundzi, ir vairāki organizatoriskas dabas jautājumi, ar kuri, kuri mums ir jāatrisina. Sākot ar grozījumu darba kārtībā attiecībā uz rītdienu. Jako první bod. Rītdien bija plānots Pirmais darba kārtības eh, punkts eh, - diskusija ar Tajānī eh, kungu. Tomēr viņš nevarēs ierasties. Tāpēc šis jautājums tiek atcelts uz kādu vēlāku datumu. Ierosinājums ir šāds, ka mēs rītdien sāksim ar 13. darba kārtības punktu un ar 14. darba kārtības eh, punktu, kuru, kurš sākotnēji bija plānots eh, izskatīt pēc balsošanas. Un pēc balsošanas mēs turpināsim ar Remeka eh, ziņojumu 15. darba kārtības punkts. Pieņemot, ka nav nekādu iebildumu un nav nekādu tālāku ierosinājumu grozījumiem, es pieņemu, ka darba kārtība ir pieņemta ar šiem grozījumiem. 29. 30. septembra da, eh, sanāksmes protokols vēl nav eh, apstiprināts, un tas būs jāapstiprina. Tad tie bija organizatoriskie jautājumi, un tagad eh, man ir liels prieks dot vārdu. Tātad mūsu nelielās uzklausīšanas sākumā Langas kungam, kuram ir, kurš ir vadījis šo te uh, uzklausīšanu. Jums tiek dots vārds, lūdzu. Jā, Jā ganz herzlich. Paldies, priekšādātāji, godātie kolēģi, dāmas un kungi. Šobrīd mēs esam nonākuši tādā fāzē, kad jaunās rūpniecības politikas vīzija kļūst tāda konkrētāk, iegūst apveidus. Manuprāt, tas ir ļoti labi, jo pēdējo gadu laikā rūpniecības politika Eiropā ir atstāta novārtā. Un līdz ar to Mūsu konkurētspēja ir samazinājusies ar konkurentiem salīdzinājumā ar citiem, citām pasaules daļām, un arī kvalificētas darba vietas Eiropā ir jāveido daudz aktīvāk. Un tāpēc tagad mums ir, mēs vēlamies diskutēt par jaunu pieeju mūsu jaunajā, par šo jauno rūpniecības politikas vīziju, un es ceru, ka apmainīsimies arī jauniem priekšlikumiem. Brazīlijā tiek izstrādā no, aģentūra, kas nodarbojas ar rūpniecības politiku, Ķīnā, Ķīnā lielu nozīmi piešķir arī uh, mūsu inovatīvo produktu izstrādātājiem un ASV arī tiek veiktas ļoti lielas investīcijas rūpniecībā. Jūs esat iepazinušies ar manu ziņojumu, es esmu arī saņēmis komentārus par to. Komisija tagad ir publicējusi savu paziņojumu, un mums tagad ir tāda bāze, ar ko turpināt strādāt pie šīs vīzijas. Un mūsu pieeja to varētu sadalīt tā kā divās, nu, tā, baltās diviem pīlāriem, bet galvenā vienojošā īpašība ir tāda integrēta pieeja, un šeit domas, šeit mēs esam vienisprāts ar komisiju. Eiropas rūpniecības politika ir, tai ir jābūt fokusētai ar noteiktiem mērķiem, un mēs vēlamies ne tikai rūpīgi iepazīties ar to, ar kādiem likumiem mēs strādājam, bet ir varbūt būs nepieciešama tāda kā nu, darba grupa, kas pāraudzīs koordināciju. Un šai integrētai pieejai ir jāizpaužas arī sadarbībā ar Eiropas Savienības dalību valstīm, kas ir absolūti nepieciešams, lai mēs varētu labāk gan sadarboties, gan koordinēt to, kas notiek Eiropas Savienības dalību valstīs. Es domāju, ka būtiski ir arī noteikt mērķus un arī ir jāformulē ambīcijas, proti veids, kā mēs arī iedomājamies šos mērķus sasniegt. Komisijas ziņojumā tas varbūt nav tik skaidri pateikts Ir jābūt skaidrībai, kur mēs vēlamies nonākt, kādus instrumentus izmantot, kādus līdzekļus un kā labāk arī novērtēt mūsu aktivitāšu efektu. Un, protams, ka rūpniecības politikai ir jābūt sekmīgas makropolitikas daļai. Un par to, es domāju, nevienam šaubu nav, ņemot vērā to, kas ir teikts izaugsmes un stabilitātes paktā un ņemot vērā arī smagās ekonomiskās krīzes sekas makroekonomiskai politikai, tā var būt sekmīga tikai tad, ja tai ir ja atvēlēts pieteikam daudz finanšu resursu, un tad rīcība var būt efektīva. Inovācija politikā, resursu efektīvas izmantošanas paaugstināšanā un, piemēram, uh, šeit es runāju par atbalstu mazajiem un vidējiem uzņēmiem un arī atbalstu tā saucamajiem vieglajiem tirgiem un produktiem. Un es domāju, ka mums vēl ir uh, daudz darāmā, lai uh, izveidot tādu vienotu pieeju, kas apvienotu gan parlamenta, gan komisijas nodo, viedokli un es ļoti priecājos par to, ka šodien pie mums ir ieradušies daudzi ļoti labi augsta līmeņa eksperti, lai piedāvātu jaunas idejas, jaunas priekšlikumus, jaunus impulsus rūpniecības politikai. Manuprāt, tā tas būs arī turpmāk. Es to arī esmu pieprasījis savā ziņojumā, proti veicināt partnerību visās visos līmeņos, lai visas ieinteresētās puses būtu iesaistītas rūpniecības politikas veidošanā. Un arī komisijas ziņojumā varbūt vajadzētu vairāk uzsvērt partnerības principu. Es ļoti priecājos, ka šodien mēs varam spērt pirmo soli. Um, es ļoti pateicos par jūsu uzmanību. Un kā es jau sacīju, Eiropas līmeņa koordinācija ar dalību valstīm ir viens no svarīgākajiem elementiem. Un mūs šodien ir apmeklējis arī Francijas rūpniecības sektora pārstāvis, un viņš Tātad Jakoba kungs, tagad es došu viņam vārdu. Lūdzu. Monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs. Referenta kungs, dāmas un kungi, kolēģi. Esmu ļoti pateicīgs jums par to, ka jūs eh, mūs uzai man uzaicinājāt uz šo sanāksmi. Tāpēc, ka es uzskatu, ka mūsu industriālā politi eh, politika nākotnē būs eh, Eiropas eh, nākotnes ekonomikas stūrakmens. Un šajā, šai komitejai būs īpaši svarīga loma, tāpēc, ka šī politikas joma ir jūsu dienasčā maize. Mēs visi Eiropas Savienībā vēlamies tātad pārkāpt, tātad runājot par uh, ziņojumu, kā, kā references saprotu, cik saprotu no jūsu ziņojuma, tad jūs mūs vedat uh, eh, vienā un tajā pašā virzienā. Tātad eh, pirms pievēršos šim jautājumam, es tātad biju rūpniecības vēstnieks Tas, protams, ir kaut kas tāds dīvains Eiropā. Es nedomāju, ka ir vēl kādi, eh, kas ie, citi, kas ieņem šo amatu, bet es vēlos paskaidrot, kas es esmu, kas ir šis amats un kāpēc es, eh, es tieku saukts par rūpniecības eh, vēstnieku. Tātad es esmu industriālists, tāda ir bijusi mana izglītība un darbs pēdējos 40 gadus. Es esmu vadījis vidējo, uz, vidēja izmēra uzņēmumu grupu. Esmu darbojies starptautiski. Inženiertehnikas uh, eh, tirgū. Un es esmu arī bijis uh, Francijas parlamenta loceklis. Kā arī uh, Bretaņas reģionālās padomas loceklis. Es esmu vadījis arī Francijas mehāniskās e, e, industrijas e, vadošo iestādi, un tas nozīmē, ka man ir zinām pieredze darbā starp, par, starp saikni starp politiku un rūpniecību, un tāpēc es tiku iecelts par šo te rūpniecības vēstnieku pirms trīs mēnešiem. Un viens no Nacionālo industriju konferences rezultātiem, konference uh, Eh, norisinājās šī gada sākumā. Tad viens no rezultātiem bija izveidot šādu amatu. Un rūpniecības ministrs roku rokā ar republikas eh, prezidentu mani, mani iecēl šajā amatā. Un šī amata mērķis ir uzlabot eh, attiecības starp biznesu un politisko vidi. Veicināt strateģisku pieeju um, Un, kā jūs zināt, tad eh, Francijas eh, de, de, debates par rūpniecības eh, politikas nākotni, tās arī iznās jau desmit gadus. Un tāpēc varbūt varētu teikt, ka mēs esam nedaudz Eiropas priekšā runājot tieši par um, deba debatēm, par diskusijām. Un es esmu iepriecināts, ka šīs debatas tagad ir iznās Eiropas līmenī, un, un mani iepriecina arī tas, ka tiek apvienot Eiropas un nacionālās pieejas. Uh, Es pārstāvu tātad Francijas um, uz, uzņēmējus, un nākotnē tam būs lielāka teikšana. Es nevēlos tagad uh, jūs informēt par uh, Francijas uh, nākotnes uzņēmumu, tad nākotnes būtu pārāk ilgi, tomēr es vēlos pieskārties trīs punktiem, kuri, manuprāt, ir ļoti svarīgi. Pirmais ir tas, ka acīm redzot, integrēta rūpniecības politika Eiropā. Tā ir jākļūst par īstu prioritāti Eiropas Savienībā tur nākamajā dekādē. Šis mērķis ir uzstādīts, bet mums ir, eh, tam ir jāsako efektīvai darbībai. integrētā rūpniecības politika ir viena no e- Eiropas Savienības 2020 stratēģijas pamatiem, bet kaut arī prioritāte ir pasludināta, mēs zinām, ka Eiropas politikā ir ietekmīgi cilvēki, kuri nav pilnībā pārliecināti par to, ka šīs ambīcijas ir pareizas. Un tāpēc mums visiem ir jāstrādā kopā, lai pārliecinātu viņus. Un iemesls, kāpēc mums ir nepieciešama integrēta rūpniecības stratēģija Eiropas Savienībā, ir tas, ka, kā jūs to zināt, Tad, eh, un mūsu arī rūpnieki to zina ļoti labi, jo viņi to pieredz eh, katru dienu. Mēs nevaram eh, turpināt dienu no dienas ciest no globalizācijas sekām. Mums ir jārēģē, mums ir jāietekmē, mums ir tad jāsaprot, kā strādā globalizācija, un tas var tikt darīts tikai Eiropas līmenī. Tirzniecības politika ir joma, kurā Eiropas Savienībai ir ekskluzīva kompetence. Un šī, šīs pil, pilnvaras ir Eiropas Savienībai nodevušas uh, dalībvalsts, un tāpēc uh, uzņēmumi ir atkarīgi no Eiropas komisijas uh, uh, nolīgumiem, un man, nav jā, man pat nav jāuzsver, cik ļoti svarīgs uh, šis ele, ir šis elements lai attaisnotu tā, šo te integrēto rūpniecības politiku Eiropā. Regulējošais ietvers uzņēmumiem ir aizvien vairāk ir mm, Eiropas Savienības līmenī. Tas attiecās uz daudziem standartiem, kā vidas standartiem. Mēs to esam dzirdējuši pēdējo desmit gadu laikā ļoti bieži. Bet ir arī kompetences noteikumi un noteikumi, kuri attiecas uz pašu iekšējo tirgu visi šie, eh, šis pilnvars ir Eiropas pilnvars eh, lielā mērā. Un tāpēc tās ir ļoti cieši jāpārbauda, kad, kad, laikā, kad tiek veidota rūpniecības politika. Uzņēmumi strādā nacionālajos tirgos un Eiropas tirgos, jo sevišķi mazie un vidēji uzņēmumi kuri gūsta labumu no Eiropas, tādā ziņā, ka tām ir pieeja eh, ne tikai saviem eh, nacionālajiem, bet arī Eiropas tirgiem. Mums vajadzētu viņus iedrošināt eh, to darīt, jo tas ir kā atspēriena dēlis, lai norisinātos tirgošanās ārpus valsts robežām. Un šajā ziņā m, mm, daudz, ne, nav, nav darīts pietiekami daudz saistībā ar uh, konkurētspēju. Un to, kā Eiropas konkurētspēja lielā mērā ir atkarīga no uh, tātad, valūtas uh, maiņām. Un tas, kā, tas, kā valūtas kursi mainās tas mēnešu laikā var samazināt jebkuru progresu, kāds ir bijis panākts eh, konkurētspējas jomā. 34 miljoni darba vietu tiek pakļauts riskam, runājot par Eiropas rūpniecību, un ja mēs vēlamies eh, sargāt šīs darba vietas un eh, palielināt darba vietu skaitu, tad mums ir jāveicina Eiropas rūpniecības politika. Cits vēstījums, ko es šodien vēlos paust, ir tāds, ka Es vēlos teikt, ka mēs ļoti atbalstām uh, komisijas paziņojumu par integrēto politiku, un tas ir mūsu svarīgs pirmais solis. Mēs tomēr arī uzskatām, ka ir nepieciešams darīt daudz vairāk, lai uzlabotu šo komunikāciju, šo, šo, zi šo ziņojumu. Ir, eh, ir tātad eh, jāveicina idejas, kas tajā ir iekļautas. Lai pastāvētu integrēta rūpniecības politika, mums būtu jāizmanto citas strateģiskās iniciatīvas, kādas jau pastāv, kā piemēram e, inovāciju jomā. Referents to pieminēja, bet mums ir jāiet vēl tālāk. Un tam ir jātiecās uz iekšējo tirgus, tirzniecību, jo sevišķi attiecībā uz maziem un vidējiz, vidējiem uzņēmumiem. Mēs nevaram būt apmierināti ar ideju, ka rūpniecības politika tiek uzskatīta tikai kā komitejas jautājums, ir nepieciešams horizontāli pieejašam jautājumam. Ja mēs vēlamies eh, konkurēt spējīgu un efektīvu sektoru, ir tik daudz eh, ļoti svarīgu aspektu, uz kuriem, kurus pārvalda citi komisijas, eh, citas komisijas nodaļas. Tātad ne tās, pie kurām jūs esat pieraduši. Mums ir nepieciešams, sektor, nepieciešams sektoru pieeja šai politikai. Un tas nav pietiekami labi nodefinēts komisijas uh, dokumentos. Mums tiešām ir nepieciešams eh, definēt pasākumus, noteikti pasākums, kādi mums var palīdzēt izcelt Eiropas industriālo izcilību vairākos sektoros. Un vēl pastāv specifisku priekšlikumu trūkums šajā ziņojumā. Es saprotu, ka jūsu komiteja ir ļoti daudz strādājusi, lai izveidu, lai, pārliet, lai rezultāts būtu labs, bet vienkārši ar to nepietiek. Tātad nepietiek izveidot tekstu, uh, tātad, kur ir šauras definīcijas, kad eh, pastāv tik daudz ārēju aspektu, kur arī, uz, kur arī būtu jāiekļauj. Citādāk, citādāk nebūs rezultātu. Mums ir nepieciešams eh, uz sektoriem balstīts, balstīta pieeja. Komisija jau ierosināja vairākus, vairākas jaunas pieejas, bet es domāju, ka mums ir nepieciešams patiesa eh, strateģiska pieeja, lai noteiktu prioritāros sektorus. Un būtu kļūda domāt, ka prioritārie sektori ir tikai tie, kuros tiek izmantotas nākotnes tehnoloģijas. Nākotnes tehnoloģijas ir svarīgas, bet eh, tā ir tikai daļa no Eiropas eh, rūpnieciskā kodola šobrīd. Un, protams, ka mums ir eh, jāturpina attīstīt tradicionālās industrijas. Vienkār arī tāpēc, ka Tas, ka tās eh, ir, ir vecas, nenozīmē, ka tās ir, izgā, eh, ka tās ir vecmodīgas. Tad es pats ļoti labi pārzinu mehāniskās inženierijas nozari. Eiropas mehāniskās inženierijas sektors ir eh, globāls līderis. Tas pastāv jau vairāk, ļoti ilgu laiku, nu, bet tas joprojām ir ļoti moderns un nebūtu iemesli, kāpēc šie te kāpēc mums to nevajadzētu atbalstīt prioritāri, darb, darbojoties nākotnes virzienā. Un nākošais mans vēstījums - Eiropas iekšējie noteikumi, tiem būtu jāveicina konkurētspēja. Eiropas konkurētspēja, tam ir jābūt mērķim, un tāpēc mūsu, tādā virzienā jādodas mūsu rūpniecībai. Protams, ir vairāki noteikumi, kuriem es arī pieskaršos, par tiem jau ir parlamentā daudz runāts. Mums noteikti ir jāveicina mūsu rūpniecības eh, konkurētspēja, jo pastāv konkurence no spēlētājiem, kuri, kuriem bieži vien ir eh, liela priekšrocība saistības attiecībā pret mums eh, globālajā tirgu un konkurētspējas politika. Tā ir jābūt priekšrocībai cīnoties pret kā, pret, pret eh, cīnāties ar konkurentiem. Lasot komisijas eh, tekstu, ir grūti atrast eh, rekomendācijas šajā, šajā jomā. Mums ir jāņem vērā valsts, valsts palīdzība, kas tiek, tas, kāda pastāv vairākās trešajās valstīs konkurence spēja netiek tik daudz pieminēta un mēs nedarām pietiekami daudz, lai to atkal veicinātu. Barņē priekšlikums ir ļoti labs, ja vien uh, ar to netiek eh, bojāta mūsu, mm, mūsu nozares eh, konkurētspēja, un tāpēc komisijas priekšlo, priekšlikums uzlabot ieteikmes novērtējumu, lai nodrošinātu to, ka likumdošana uh, likumdošanai nav, ļa, eh, nav, nav sliktu, slikts ietekmes uz industriju, tie, tie ļoti labi, bet tiem pašiem par sevi ne, nevajadzētu traucēt uh, industrijai. Arī vidas aspekti ir ļoti svarīgi, jo eh, tie var būt, tie, tie var, tie var traucēt uh, uzņēmumu attīstībai. Jautājums ir par to, kādu, kāda veida uh, likumdošanu mēs vēlamies un kā mēs to veicināsim. 27. oktobrī eh, komisijas eh, paziņojumā nav minēta kar, eh, oglekļa noplūde. Tur es redzu tādu kā milzīgu caurumu šajā ziņojumā, un tas, tas ir nekavējoties jāaizpilda attiecībā uz pētniecību un inovācijām. Nesen par šo tēmu bija ļoti, ļoti labi e, paziņojumi. Un šie jautājumi tad ir ļoti svarīgi. 20 gadu laikā e, finansējums e, pētniecībai pasaulē ir, ir, ir divkāršojies. Ķīna spēra ļo, uz priekšu ļoti liels soļus šajā jomā, un mums Eh, tas ir eh, pirmklasīgs izaicinājums. Es domāju, ka Eiropas eh, tirgus ir tātad, pareizais virziens. Un, un tātad runājot par kopām, kuras ir ļoti, ļoti, ļoti svarīgi līderi rūpniecības politikā, manuprāt, tātad mēs, mūsuprāt, uh, bez jaunās eh, stratēģijas ir vajadzīgs arī daudz ātrāk domāt par to, kā atvieglot sadarbību un koordināciju starp eh, Eiropas kopām. Tādā pašā veidā mēs eh, domājam arī, ka atvieglojot pieeju finansējumam, būtu ļoti svarīgi un pastāv jau vajadzīgie instrumenti. Komisija ir, ir, ir ierosinājusi priekšlikumus, jo sevišķi Francija vēloto, vēlētos uzsvērt to, ka mums ir Eiropā vajadzīgs izveidot Eiropas pamatkapitāla fondu. Tāpēc, ka pamatkapitāls piesaistījis lielāku interesi nekā kapitāla investīcija fonds. Un visbeidzot, ap, apusēja iedarbība. Par to jau ir daudz runāts, bet es vēl, vēl par to runāšu. Tātad tirzniecības eh, politikas eh, līdzsvarošana, tai ir jābūt Eiropas politikas priekšplānā. Jaunās ekonomikas to pieredze mums ļoti skaidri liecina, kāda ir izaugsmes stratēģija tirdzniecības politikā. Tātad šīs netarifu barjeras, tas ir ļoti svarīgs instruments. Mēs to redzam, mēs to zinām, un komisijas e, ziņojums uz to attiecas. Tomēr šķiet, ka mums ir jārēģē uz šo problēmu ar ļoti specifiskiem priekšlikumiem, un tas ir kaut kas tāds, ko mēs vēl neesam novērojuši. Un kaut arī, ja, ir, ja arī ir priekšlikumi, ja tie, tie tiek iesniegti, tie bieži netiek īstenot. Tas ir ļoti svarīgs eh, jautājums, un tas eh, pilnībā ir atkarīgs no Eiropas Savienības un tās iestādēm. Un noslēgumā es vēlējos teikt, ka šie visi ir priekšlikumi, kuri ir jāņem vērā, definējot Eiropas eh, Savienības stratēģiskos mērķus. Un meklējot eh, jaunus tirzniecības partnerus, mums nevajadzētu atpalikt laikā. Mums ir izveidojusies jauna vide, mums ir jauna tirzniecības vide mums ir dažādas valstis, ar kurām mēs attīst, attīstām tirdzniecības sakarus, un tas nozīmē, ka mums ir jāzina eh, ko, tieši, ko mēs vēlamies, un mums ir jāsaprot, kāda ir situācija, kurā mēs esam. Mums ir jātīsta mūsu tirdzniecība, mums tā ir jāaizsargā un jāveicina tās darbība. Mums ir labāk jākomunicē ar uzņēmējiem, lai, lai lai tie varētu izmantot uh, pastāvošās procedūras un attiecībā uz uh, strīdu risināšanu. Tad būtu jā, tad, tas būtu jārisina daudz ātrāk nekā tas tiek darīts. Un tad tie ir vēstījumi no Francijas. Protams, uh, jūs varat paļauties uz Franciju mēs atbalstām jūsu eh, pūliņus. Jūs varat noteikti paļauties uz mani, kā uz eh, rūpniec, rūpniecības interešu aizstāvi. Un es eh, tātad ceru, ka, ka mēs kopā strādāsim nākotnē. Paldies! Protams, ka mums jādomā, ka tas ir pareizi, šī prasība formulēt dažus priekšlikumus daudz kategoriskāk, Paldies par jūsu izteikto atbalstu. Un tagad došu vārdu otrajam ekspertam, kas pārstāv jaunu Eiropas Savienības dalību valsti un kam ir liela pieredze ar mazo un vidējo uzņēmumu sektoru. Tas ir Mihais Manuliju no Rumānijas. Un viņš pārstāv Rumānijas uzņēmumu konfederācijas apvienību. Paldies, priekšēdētāji, godātie klātesošie, godātie deputāti. Tas ir liels gods, kas man ir izrādīts. Es varu piedalīties piedalīties šajā uzklausīšanā. Un es gribētu sākt ar sekojošo. Es esmu Eiropietis no Rumānijas, esmu inženieris, profesors un esmu arī piedalījies tā saucamajā sociālisma celtniecībā, bet esmu mēģinājis arī ir centies ierobežot kaitējumu strādājot organizāciju uzņēmumu menedžmentā. Un šodien es gribu jums piedāvāt uh, PowerPointā veidotu prezentāciju. Jūs to saņēmis, varat, protams, arī izdrukāt, un es uzdošu dažus jautājumus. Tātad ir zināms, ka pastāv zinātniskais determinantisms, un ar brīnumiem šeit nav jārēķinās. Un uh, es runāšu arī par tā saucamo uh, brīvā riteņa koncepciju, par riteni, kas griežas brīvi. Vakardien es biju Liežā un mani šokēja tas, ko es redzēju, jauna dzelzceļa stacija, lielisks dizains, kas liecina par industrijas, par rūpniecības sasniegumiem, bet es gribētu uzsvērt, ka Mums ir jātīsta rūpniecība Eiropā, un šobrīd mēs esam nonākuši tā kā tādā kru, tā kā krustcelēs. Mums ir jāizvēlas, pa kuru ceļu iet, un pēdējo gadu laikā mūsu ražošana arvien vairāk ir pārcelta uz citām valstīm, kur a, daudz labprātāk uzņem mūsu idejas un kur tās ir vieglāk īstenot. Un tagad Ķīnā uh, tiek ražotas preces gan Eiropas, gan ASV tirgu. Tātad, ja, ja kaķis jau ir uh, nu, devies ceļā, nu nav jau svarīgi, kā viņš nonāks līdz savā ceļmērķī, galvenais, lai viņš ķertu peles, un nav arī svarīgi, kādā krāsā kaķis īsti ir. Es, jādomā, esmu viens no ratajiem pašlaik šajā telpā, kas ir dzīvojis laikā un arī aktīvi piedalījies tā saucamajā piespiedu industrializācijā. Un manā prezentācijā runa ir par tā saucamo deindustrializāciju, par pakalpojumu attīstību, un es piedāvāšu jums arī tādu vēsturisku atskatu. Vienkārši savā dzīvē es diezgan daudz gadus esmu pavadījis plāna, eh, plāna ekonomikas apstākļos, palīdzējis to organizēt Protams, tika pieļautas daudzas kļūdas, tās jūs redzēsiet arī manās diagrammās, manās uh, e, folijās, bet šīs kļūdas, kas Eiropā tika pieļautas, izraisīja cita starpā arī mūsu stratēģija. Tātad stratēģijā bija kļūdas. ir svarīgi, lai mēs nezaudētu kontroli pār situāciju rūpniecībā. Par to runāja arī Francijas pārstāvis, jo zaudējot kontroli, var, mēs varam nonākt situācijā, ka dzīvojam sistēmā, kurā vairs nenotiek nekāda apmaiņa vai izveidojas izteikta ēnu ekonomika. Uh, Un eh, es runāšu arī par tā saucamajiem piecgažu plāniem. Tas nav nekas jauns. Runāšu arī par komunikāciju starp dažādiem sektoriem un līmeņiem Eiropā, par to, ka informācija ir jābūt pilnīgai. Un mums nevajadzētu, vai mums vajadzētu varēt atšķirt aplam informāciju no patiesas. Un noteiktā Eiropas daļā pēc 1989. gada sākās, varētu teikt, jauni laiki, un mēs centāmies pilnībā likvidēt visu, kas bija sasniegts industrializācijā, centāmies uzreiz ieviest tirgus ekonomiku, nemaz nedefinējot to iepriekš Un varētu teikt, ka mēs daudzas iespējas neizmantojām. Un visos šajos procesos ar to visu mēs panācām, ka nodarbinātība uh, ļoti samazinājās, ļoti samazinājās rūpnieciskā ražošana, arī pakalpojumu sniegšana un, protams, arī maksājumu bilants, tas ietekmē ļoti nelabvēlīgi. un noteiktās Eiropas zonās radās, iestājās vienkārši haoss ekonomikā. Un uh, vienīgais risinājums bija veicināt kapitāla piesaisti, un es esmu arī pieredzējis, kā uh, sabiedrībās, par kurām es runāju, kapitāls tika uzkrāts, uh, izmantojot aplamus, aplamus pamata pieņēmumus vai premisas, un mums ir jāapzinās, ka mēs nedrīkstam kļūdas pieļaut no jauna, un kanibāli, kanibālu sabiedrībai līdzīga privatizācija nebija tas pareizākais ceļš. Arī mm, ieteikumi no Briseles neļāva mums uzlabot situāciju ražošanā un nodarbinātībā tieši rūpnieciskajā ražošanā. Es piedāvāšu jums arī vairākas idejas, protams, aiz kurām slēpjas virkne neatbildētu jautājumu. Mēģināšu arī piedāvāt atbildes. Jautājums ir, ko darīt ar ar intelektuālā īpašuma tiesībām, kā mums pasargāt savas inovācijas Eiropā. Nevajadzētu, kā es jau teicu, atkārtot vecās kļūdas. Mums ir vajadzīga inteliģenta standartizācijas politika, kā efektīvi izmantot resursus, par to ir jābūt skaidrībai jau iepriekš jo cīņa, protams, notiek par dabiskajiem, par dabas resursiem, un kā mēs šeit varam nepalikt zaudētājos. Un šajā analīzē es izstrādāju diagrammu. Un es uh, Jūs redzat, ka es šeit piedāvāju arī tādu kā grafisku attēlu tam, kas notika Eiropā pēc 1989. gada. Būtiski ir, lai valstis varētu saglabāt savu pašapziņu, arī savu valstisko pašapziņu, ir jāveic konsolidācija un Uh, boksa cīņas vietā mums ir jāpāriet tīri vai pie baleta. Un es uh, vai mazāk pārstāvu arotbiedrības, drīzāk gan ražotājus, bet tas nenozīmē, ka. ka es esmu pret dialogu. Mums ir jābūt labi strukturētam, labi organizētam sociālajam dialogam ar sociālajiem partneriem. Un mums ir jāapmainās ar pieredzi, jāmainās ar labāko pieredzi. Tā ir bāze, uz kuras Eiropā stiprināt rūpniecisko sektoru un eh, to apliecina arī manis paša pieredze. Mums ir daudz, jākļūst daudz aktīvākiem ražošanas attīstīšanā. Es ļoti priecājos, ka gan referents, gan citi kolēģi, kas atbalstīja viņa uh, ziņojumu, apzinās, cik liela loma rūpniecība ir Eiropā. Es uzskatu, ka Eiropā ir jāveic jauna industrializācija, uh, Mums nevajadzētu atkārtot pagātnē izdarītās kļūdas. Un ja mums ir sekmīga rūpniecība, tad līdz ar to arī pakalpojumu kvalitāte pieaug. Liels paldies! Ganz herzlichen Dank! Also ein... Liels paldies! Nu, tā būtu perspektīva no kādas jaunas dalībvalsts. Un mēs dzirdējām arī brīdinājumu, ka pasākumi ir jāveic konsekventi. Tālāk gribu teikt, ka mēs jau priecājamies, ka varam sveikt mūsu vidū Gīshammer kungu. Viņš ir Eko institūta pārstāvis, Vācu Eko institūta pārstāvis. Un uh, šis institūts ir saņēmis uh, uh ārkārtīgi svarīgu uh, apbalvojumu vidas jomā, viņš daudzus gadus e, strādā arī politikas jomā. Un domāju, ka tas mums arī sniegs iespēju vēlāk diskutēt. Lielas paldies par ievadu vārdiem priekšsādātāju kungs. Godātie e, klātesošie. Mēs uzskatām, ka jaunais komunikācijas dokuments ir ļoti interesants tas satur daudzus jaunus, labus elementus. Gribu uzsvērt arī dažādu politikas jomu integrāciju. Tiešām redzams progress. Un Protams, ir ne, mēs turpināsim koncentrēties uz tālāku attīstību, bet vispirms gribu pievērsties jautājumam, kāpēc šis dokuments saucās Integrated Industrial Policy un nevis Sustainable Industrial Policy. Protams, te mēs redzam tādu senu konfliktu starp konkurētspēju un ilgtspējīgu. Un ilgspējību. Un jautājums ir arī tāds kurā vietā īsti ir šie konflikti. Un kas, kas šajā dokumentā varbūt mazliet pietrūkst, ir skaidra analīze par to, kur, eh, kādā attiecībā tieši atrodas šī ilgspējība un konkurētspēja. To īsti vajadzētu padarīt skaidrāku, vajadzētu padarīt skaidrāku arī to, kurās politikas jomās kas saistīts ar industriju, kuras jomas nebija ilgtspējīgas. Es domāju, ka vajadzētu vairāk uzsvērt arī to, kādās attiecībās šajā industrijas politikā ir zaudētāji un ieguvēji. Es, protams, šeit domāju gan par tradicionālo industriju, gan arī par jauno industriju. Protams, tradicionālā rūpniecība. Rūpniecība dažās jomās varbūt paliks tāda, kā ir, citās varbūt mainīsies, bet ir svarīgi uzsvērt, kuras rūpniecības ir šis zaudētājs un kādas būtu pārējais koncepcijas šīm zaudētāju rūpniecībām. Arī Langas kungs jau uzsvēra, ka būtu labi un vēlami, ja mērķi tiktu formulēti skaidrāk. Un ar to būtu saistīts arī atbilstošs monitorings. Pastāvēja doma ieviest darba grupu, kura mērķiecīgi atbalstītu monitoringu un to veicinātu. Es arī uzskatu, ka šī ideja ir ļoti laba. Komisijas dokumentā Protams, tiek minēti dažādi aspekti, arī tas tiek darīts labā veidā, bet mūsuprāt pietrūkst kopējās sistēmas apraksts, kā notiek mienadarbība starp atsevišķiem uh, noteikumiem, lai šī uh, rūpniecības politika varētu būt veiksmīga. Grib dot jums kādu piemēru. Jūs aiz manis redzat šo brīnišķīgo ekrānu, uz kur jūs varat redzēt eh, prezentāciju. Šķiet, šī tehnoloģija tiešām ir laba. Bet, diemžēl, lielākā daļa no jums zālē aizmugurējā daļā nemaz uh, nevarēs sekot līdz šai prezentācijai, jo ekrāns ir pārāk maz. Un tas ir viens uh, no piemēriem, kā tehnoloģiju uh, var, kā tehnika, šī tehnoloģija ir, bet mums pietrūkst zinām nosacījumi, jo mums nepieciešams adekvāts, šie adekvātie ietvaru noteikumi, nosacījumi. Un nepieciešams atbalstīt inovāciju. Mums rūpniecības politiku ir jāuztver kā sistēmu, uh, Mēs e, šeit runājam par mērķiem, par tirkus nosacījumiem, par, ies, par atbilstošu ietvaru, tehnoloģiju at un produktu attīstību, bet mums jāpiemina arī patērētāju izturēšanās un uzvedība. Un svarīgi ir tas, ka valstu un Eiropas Savienības industriālā politika iegūst skaidrāku stratēģiju, ka mērķi ir precīzāk 2020. un 2050. gadam. Gribu uzsvērt arī to, ka dažādos, ka mums jāstrādā dažādos līmeņos. Mums ir jāpievēršas makro līmenim, dokumentā tas labāk spūgļots, mums ir jāpievēršās arī nozaru līmenim, bet tas dokumentā ir tikai tā nedaudz ieskicēts. Mums ir šis pavaddokuments, bet tas ir mazliet kas cits. Mums ir jāpievēršās šīm prasībām, kas attiec uz atsevišķiem sektoriem, Turklāt mums jāpievēršas arī eh, tādai pieejai, kas ir, eh, kas eh, skar vairākus sektors. Turklāt mums ir jāpievēršas arī makro līmenim un patēro, patērētājiem, kas attiecās uz ietver noteikumiem, nosacījumiem. Gribu dot kādu piemēru. Vācija uh, Vācijā kādā nelielā pilsētā Mārburgā notika interesanta debate, jo tika nolēmts, pilsētas valda nolēma, ka visas jaunās ēkas tiks aprīkots ar solāro iekārtu. Un izraisījās ļoti plašas diskusijas. Iesaistījās eksperti, kuri uzskatīja, ka tas ir viens no efektīvākiem uh, ka tas ir vienkārši un efektīvs solis, kā paieties pretī ekoloģiskiem aspektiem. No otras puses to nosauc par ekodiktatūru, iek noteikts par saistošu. Bet es neteiktu, ka tā ir ekodiktatūra, bet tā ir, tā ir rūpniecības politika. Jo es domāju, ka tas ir labi gan priekš ekonomikas, gan priekš iedzīvotājiem, un tas rada jaunas darba vietas lieliem vid maziem vidēm uzņēmēm, bet šādas diskusijas, protams, vēl ir nepieciešams uh, no dažādiem aspektiem raugoties. Un tālāk es gribētu izcelt vēl dažus aspektus, kurus es esmu sakārtojis pēc dažādiem inovācijas līmeņiem. Pirmo mēs jau divkārt apspriedām, domāju, ka tas būtu pietiekami. Un proti, ka mums skaidri jānoformulē mērķus 2020. gadam. Un proti, ne tikai mērķus, un tas ir tas, kas mūs atšķir no plāna ekonomikas, bet arī ceļus mums jānosaka. Tātad ir svarīgi, lai mums būtu galvenais šie mērķi. Otrkārt, tirgus noteikumi. Šeit mēs bijām ļoti pārsteigti, ka dokumentā vispār netika minēts pieprasījums, jo rūpniecības politika jau nav tikai piedāvājums, te nepieciešam, piepra, nepieciešams arī pieprasījums. Un īpaši gribu uzsvērt, ka par valsts iepirkumu vispār netika domāts, it kā tas nenotiktu varbūt uh, domāja, ka ar tam nav tieši saistības ar rūpniecību, bet es gribu teikt, ka tā ir liela ietekma uz tirku un uz pieprasījumu. Un aizmirst to tik lielā tirgū kā Eiropas Savienība tiešām ir nepareizi. Kas attiecās uz valsts ietvaru noteikumiem, gribu uzsvērt to, ka tiem jākoncentrējas uz likumiem, kuriem pēc iespējas ātrāk ir eh, jārada tirgi. Jo rūpniecības politika ir tāda veiksmīga, tad, ja to pēc iespējas drīzāk var iz, iz, izmēģināt savā māju tirgu. nevis tikai tad, ja mēs runājam par svešiem tirgiem. Tālāk, tas būtu ceturtais punkts, kas attiecās uz tehnoloģijām. Šeit nepieciešami skaidri mērķi. Esmu nedaudz vīlies, ka dokumentā tiek minēts šis high-tech tehnoloģijas, bet vīdes tehnoloģijas tiek minētas tikai otrajā teikumā. Un otrā lieta, ko vēlos šeit uzsvērt, ir, uh, un tā ir arī ļoti svarīga lieta, lai rūpniecības politika būtu veiksmīga, ir tāda, ka nedrīkst saīsināt tikai šo time to market. Un Protams, mūsu rūpniecībā mēs bijām ļoti labi saistībā ar, labi strādājam saistībā ar uh, patentiem. Un Japānas rūpniecība varbūt bija lēnāka, bet kopš desmit gadiem mums ir radusies jauna problēma, un diezgan liela problēma, un proti, ka šos jaunos produktus vienkārši nepiegādā patērētājiem. Mums ir ļoti labi enerģija tāpoši produkti, bet patērētājs tos nepērk. Un tas ir liels šķērslis rūpniecībai. Jo kāda jēga ir attīstīt to, pēc kā nemaz nav pieprasījums? Mums jāatrod jauni ceļi, un gribu tālāk pāriet jau pie jauna, pie nākošā punkta. Ja grib radīt jaunus, ilgspējīgus produktus, tad Mums ir jāveic ilgspējības kampaņas šiem produktiem. Un to nevajag darīt kā līdz šim ar nelielu budžetu un tikai atsevišķās vietās, bet ir jāuzsāk Eiropas mēroga kampaņas, jāizmanto lielāks budžet, budžets un uh, ir jā iepazīstina ja ar šiem jaunajiem Eiropas produktiem. Grib noslēgt ar vēl kādu punktu, kas saistīts ar infrastruktūru. Ja jūs paraugties uz plānoto, de, plānoto attīstību turpmākiem 10-20 gadiem, tad jūs redzat, ka tas saistīts ar enerģijas radīšanas infrastruktūru, ar jaunu infrastruktūru. Uh, Tas, piemēram, var šeit minēt elektroautomašīnas. Un šie, šis izmaiņas infrastruktūrā ir jau uzsākušās daudzās valstīs. Ir jūtami protesti pret šiem eh, grozījumiem infrastruktūrā. Un Līdz ar š, un šo protestu dēļ infrastruktūras, izmaiņas infrastruktūrā aizkavējās pa, pa daudziem gadiem. Un, ja mēs gribam, lai kaut kas tāds notiek, <clears throat> mēs negribam, lai kaut kas tāds notiek, mums, mēs gribam, lai jaunā politika būtu ieviešama. Un gribu vēl minēt, ka pieminēt eko aktīvistus. Ja kāds ir e, aktīvs šādās iniciatīvās, tad redzam, ka bieži vien tie ir bijušie uzņēmēji, e, dažādu aģentūru pārstāvi, un mums tiešām jābūt uzmanīgiem. Minēšu kādu krasu piemēru. Tika plānots ka tiks pagarināts e Eiropas dzelzceļš. Šveicē tik plānots, e, plānota tūneļa būve, un, un tomēr šī būve notika vairākus gadus ilgāk nekā tika plānots, un līdz ar to, kaut gan mēs zinājām, ka Un mēs zinājām, ka šis tunels būs nepieciešams, lai transportētu kravas, un grib uzsvērt, ka tā ir jauna pieeja. Apsveicam. Liels paldies! Paldies par arī šo skaidro vēsti, ka mums ir nepieciešama iedzīvotāja, iedzīvotāja akceptēšana. Paldies jums! Pēdējās divas prezentācijas nāks no mūsu sociālajiem partneriem, no tiem, kuri patiesībā veido rūpniecību nu, ārotbiedrībām un darba devēju apvienībām. Uh, sveicu mūsu vidū Dārlingas kundzi. kura mūs pastāstīs no ārotbiedrību aspekta, par ārotbiedrību aspektu lūdzu. And... Labdien eh, visiem! No sākuma es vēlētos pateikties komitejai par eh, to, ka Eiropas eh, metāla darbinieku ar, organizācija ir lūgta šeit izte, izteikties par nozars nākotni. Un arī par komisijas jauno paziņojumu. Šī ir ļoti laicīga uzklausīšana, un mēs um, esam priecīgi šeit atrasties. No sākuma es vēlētos teikt, ka uh, ne tikai no mūsu organizācijas puses, bet arī tātad pēdējo nedēļu laikā ir bijusi, bijusi sadarbība ar, ar, ar vairākiem citiem sektoriem. Un pirms uh, ziņojuma publicēšanas mēs noteicām to, ko, kā, kāds ir mūsu viedoklis par Eiropas eh, rūpniecības politiku. Mums fundamentāls jautājums ir tas, ka Eiropai ir jābūt ambiciozai, lai saglabātu šo rūpniecības eh, bāzi. Ekonomiskā krīze ir parādījusi to, cik svarīga ir fabrikas Eiropā, un tā ir parādījusi eh, to, cik ļudaini ir doma par to, ka Eiropas ekonomiskā attīstība uh, var balstīties tikai uz pakalpojumiem. Ekonomikā ir jābūt līdzsvarotai un e, rūpniecībā ir jābūt e, saistībā ar pakalpojumiem. Un mēs redzam, arī esam redzējuši arī, zinām, retoriku, tomēr mēs um, tiešām gaidām, kādi būs konkrētie priekšlikumi aiz šīs retorikas. Eiropas rūpniecības politika Eh, cenšas eh, pārvaldīt eh, izmaiņas, kādas ir saistītas ar Eiropas, izmaiņām Eiropas ekonomikā. Mēs vēlētos, lai tātad ekonomika būtu ilgspējīgāka, bet šīm izmaiņām ir jānotiek sociāli pieņemamā veidā. Un tam būs nepieciešama adekvāti finanšu mm, instrumenti un tirgumi ir jābalstās uz uh, skaidrām investīciju politikām. Un balstoties uz tā visa, mūsu organizācija atbalsta jauno paziņojumu, mēs atbalstām to, ka tur ir daudz labi priekšlikumi, arī tādi, par kuriem mēs esam cīnījušies jau ilgu laiku, un mēs domājam, ka ir ļoti svarīgi, lai Eiropa nevien attīstītu spēcīgu rūpniecības bāzi Eh, bet eh, lai tiktu nodrošināti arī labas kvalitātes darba vietas eh, un darba vietas būtu nodrošināts ilgtermiņā un tiktu radīta papildus pievienotā vērtība Eiropā. Mums interesanti ir tas, un, un kas ir pozitīvs elements šajā ziņojumā, tad doma par to, ka rūpniecība ir veids, kā risināt jaunās izmaiņas sociālajā attīstībā, kā piemēram eh, sabiedrības novecošanās, eh, jaunās sociālās un veselības vajadzības. Mēs eh, atbalstām pastāvošās politikas procesu kontinuitāti saistībā ar horizontālo darba kārtību, jo sevišķi ar domu, ka uh, ka ir jātīsta eh, atsevišķis eh, sektoru plāni. Mūsu organizācija vairāk gadu laikā ir eh, uzkrājusi pieredzi vairāk, mm, vairākās jomās, un mēs uzskatām, ka tad, tad tātad svar, svarīgas ir tehnoloģiju platformas, kā Eiropas tērauda platforma. Mūsuprāt, tās ir ļoti pozitīvas politikas, kuras ir tālāk jātīsta. Mēs arī atbalstām to, ka paziņojumā un arī ziņo, un ziņojumā ir atzīts tas, ka ir jāvēršas pie visiem sektoriem, pie visas rūpniecības. Un no mūsu perspektīvas raugoties, mēs runājam par tātad, piegāžu ķēdu, ķēžu eh, pieeju. Mēs nevaram runāt tikai par strateģiskajām eh, industrijām, mēs nevaram ignorēt eh, šīs te ķēdes. Integrēta politika ir, ir jāatbalsta, un tā ir jānoved pie ambiciozām investīciju programmām. Mēs skatīsimies, ko teiks enerģētikas ģenerāla direktorāts saistībā ar investīcijām Mūsuprāt, eh, Langas eh, kunga eh, priekšlikums ir veids, kā apvienot šo te integrēto politiku ko koordinētākā veidā. Tātad es pateicu, to vi, par, runāju par visu, ko mēs atbalstām, kas ir pozitīvs, bet, protams, mums ir arī tādas prasības, kuras šajā priekšlikumā var tikt vērtēts kā negatīvas. Pirmkārt, tur ir ļoti īsi, īsi atsauc uz to, ka rūpniecības politika ir jāsaist ar makroekonomikas politiku, runājot par indus, ambiciozu rūpniecības politiku Eiropas uh, līmenī. Tātad uh, tur ir pretruna. Un lai lai izveidotu labu darba kārtību, mums ir jāintegrē šī diskusija. Tas nozīmē, ka, un šajā ziņā mēs atbalstām iekļaut eh, vairākus jaunus finansēšanas eh, priekšlikumus, kā eirobonus eh, investīcijām, bet taupības pasākumi. Tātad ne, neļaus realizēt vairākas, vairākas investīciju programmas. Mums ir nepieciešama skaidra investīciju stratēģija un, un arī no arotbiedrībām. Mums ir nepieciešams finanšu operāciju nodoklis, lai mums būtu nauda, kuru varētu izmantot Eiropas rūpniecības pārveidēji lai tā kļūt, kļūtu ilgspējīgāka. Tad, tas būtu tāds eh, plašs skats uz makroekonomiku, eh, e, kur tāda tiek pretnostatītas eh, ambīcijas un taupības pasākumi. Iespējams, vājākais punkts darba kārtībā, un tur ir vairākas atsauces uz to Langa ziņojumā, ir tas, ka uh, rūpniecības politika varēja sasniegt savas ambīcijas, tad, tad tā nevarēja sasniegt savas ambīcijas bez sociālā atbalsta. Eh, komisijas darba kārtība, kā jau ir iepriekš tika teikts, tā, tā koncentrējas uz konkurētspēju, bet mums ir jāatceras, kādi ir trīs eh, svarīgie pīlā, pīlāri, tātad vides un arī sociālie eh, faktori. Uh, Un mums, mūsuprāt, tā ir šīs rūpniecības politikas vājums. Un Eiropas eh, līmeņa koncepts ir jābalsta uz inovācijām, uz rūpniecības eh, investīcijām un, sociā, un kvalitatīvu sociālo vidi, lai netiktu apdraudēti darba apstākļi un eh, pirktspēja kā arī iekšējais pieprasījums. Un iekšējais pieprasījums ir viens no lielākajiem trūkumiem līdzinājās eh, politikās, kādas ir attīstīts Eiropas līmenī. Un es eh, atgriežos piepriekš paustā eh, jautājumu par publisko iepirkumu par novatoriskiem produktiem. Mums ir nepieciešama spēcīga sociālā uh, dimensija, lai nodrošinātu sociālo kohēziju un, uh, un lai būtu stabils sociālais un ekonomiskais process, un tāpēc mums ir jāstrādā sociālajā jomā pie pārmaiņām, un mēs atbalstām jauno sociālo partneru konsultēšanu par sociālajām atbildībām. Mums ir nepieciešama mūža izglītības politikas, lai nodrošinātu individuālās tiesības uz apmācību un vēlreizēju apmā apmācību, jo mums ir jātiek galā ar problēmām, kādas ir rūpniecībā šajā jomā. Bet tad viena no lielākajām problēmām ir tāda, ka uh, mums ir, mums ir jābūt uh, apmācītiem darbiniekiem, kuri var strādāt šajās nozarēs, un mums ir nepieciešams uh, aktīvas darba tirgus politikas. Un mums ir jāveicina sociāla un ekonomiskā drošība. Pašreizējie priekšlikumi attiecībā uz, soci, uz sociālo dimensiju, uh, kas balstās uz drošības politikām, mūsuprāt, neadekvāti atbilst eh, pašreizējām izmaiņām, kādas ir Eiropas rūpniecībā un ekonomikā. Un mēs uzskatām, ka Eiropas vieno, iekšējais vienotais tirgus, tam ir milzīgs potenciāls, lai uh, izplatītu jaunus uh, produktus un pakalpojumus, bet uh, pašreizējais nelīdzsvars uh, iekšējā tirgu, kā arī sociālo tiesību neievērošana, mēs kā Eiropas metāla strādnieki, mēs atbalstām vairāku darba devēju pūles, lai lai tātad eh, rekrutētu darbiniekus no dažādām valstīm. Diemžēl tas ir jārisina Eiropas rūpniecības politikas līmenī. Tas nav uh, nevajadzētu būt tā, ka uzņēmumi tikai sūdzās viens par otru. Un reģionālā politika būs galvenā politikas joma saistībā ar Eiropas rūpniecības eh, darba kārtības izveidošanu. Mums ir nepieciešams iesaistīt darbiniekus eh, rūpniecības politikas izveidošanā visos līmeņos, vai, vai no Eiropas līmenī, uh, kā jau es teicu, tātad eh, dalība tehnoloģija platformās un tā tālāk. Tā var būt arī sektora līmenī vai arī eh, uzņēmumu līmenī. Tātad eh, darbinieku iesaistīšana ir fundamentāla un sociālais dialogs, un man iepriecināja tas, ka es, tas, ko minēja arī Rumānijas kolēģis, sociālais dialogs ir kaut kas tāds, kas ir, kam būtu jānotiek ne tikai restruktūrizācijas periodos, bet tam ir jābūt kā sistēmai. Vajadzētu būt tā, ka tad, kad ir restruktūrizācijas e, situācija, tiek iesaistīti arī tātad darbinieki, lai restruktūrizācija tiktu veikta e, sociāli pārskatāmā veidā. Un mums ir nepieciešams arī aplūkot um, uzņēmumu apvienošanos jautājumu, lai būtu tātad sociālais novērtējums. Tad mums galvenais vēstījums, kādu es vēlētos uzsvērts, galvenais ir tas, ka sociālā dimensija industriālajā politikā pašlaik ir pārāk vāja, lai tā varētu atbildēt uz eh, tad, prasībām. Mēs vēlētos, lai tad šī te uz pārmaiņām kāds būtu nepieciešams, lai Eiropas politika būtu ilgspējīgāka. Un tad es vēlētos minēt, eh, runāt arī nedaudz par eh, citiem jautājumiem. Mēs, eh, mēs noteikti cieši sekojam iz, izēju materiālu politikai. Tās ir tās jomas, kuras ietekmē nozari un pieaugušās enerģētikas cenas tajā pašā laikā, kad e, samazinās investīcijas enerģētikas e, jomā, tas, mūsuprāt, ir viens no lielākajiem izaicinājumiem saistībā ar ilgspējīgu attīstību nozarē. Un mēs šajā ziņā sadarbojamies ar Eiropas arotbiedrību kustību lai tad tiktu iesaistītas dažādas, dažādas puses kopā ar kopā ar industri, enerģētikas sektoru pārstāvjiem, lai garantētu to, ka šie plāni tiek sasniegt, sas, tiek, tiktu sasniegt saistībā ar Eiropas ceļa kartēm. Un runājot par izēvielām, mēs uh, nepacietīgi gaidām komisijas priekšlikums par izējumateriāliem, bet viens no, viens no trūkumiem, kurš nav risināts līdz šim, uh, daudzās eh, no atsaucēm ir spekulācija, kuru mēs redzam eh, preču tirgū, kas paaugstina eh, grūtības, kādas pastāv vairākās nozerēs. Un tur tātad mm, pietrūkst risinājumu. Attiecībā uz inovācijas politiku daudz jau ir ticis par to teikts. Es par to neiegribšu detaļās, bet uh, mēs vēlētos daudz plašāku definīciju par to, kas ir šī, šī politika. Un šai definīcijai vajadzētu būt uh, iekļaut tā, tai vajadzētu būt iekļautai arī darbinieku iesaistīšanai. Un tur būtu konkrēts um, priekš, priekšlikums, mūsuprāt, Eiropas inst tehnoloģiju institūtam vajadzētu, um, vajadzētu strādāt uh, kopā ar sociālajiem partneriem. Un saistībā ar tehnisko inovāciju 3% uh, mērķis paliek, uh, ir, mums, mums joprojām ir ļoti svarīgs, un mēs ceram, ka uh, turpmāk eh, politika, kas tiks attīstīts Eiropas līmenī tā, lai uh, uzlabotu uh, mazāk attīstīto reģionu kapacitāti, uh, arī jauno, re, jauno dalību valstu kapacitāti. Tas mums ir ļoti svarīgi. Un visbeidzot, runājot par sektoru pārveidošanu nozerēs, mēs atbalstām apņemšanos saglabāt spēcīgu uh, šo sek sektoru darba kārtību uh, rūpniecības politikā. Un mūsuprāt, šādā veidā Eiropas Savienība varēs uh, labāk piedalīties tehnoloģiskajās izmaiņās un, un tad spēs izveidot veiksmīgus darba plānus. Un mēs koncentrētos uz eh, tad, jaunajām tehnoloģijām, kādas ir vajadzīgas eh, ekoefektīviem eh, materiāliem. Tiem visiem ir ļoti svarīga loma, lai samazinātu enerģijas, enerģijas izmaksas ilgtermiņā. Tomēr, tomēr enerģētikas. Tātad ļoti svarīgi ir tradicionālo rūpniecības sektoru dalība. Uh, un ir ļoti svarīgi, lai rūpniecības politika tiešām risinātu struktūrālās izmaiņas visos sektoros, un lai šīs izmaiņām, te, tam sakot, arī adekvāti sociāli pasākumi, lai, lai nebūtu arī uh, sacensības starp reģioniem. Un rūpniecības uh, politikā ir jāatzīst tas, ka šis ķēdes Eiropā pastāv visā. Tātad Eiro, Eiropas līmenī un nacionālās nozares eh, patiesībā vairs nepastāv. Mēs eh, ļoti ceram, ka mums būs aktīva dalība šajā procesā un tas viss attiecās it kā uz iete, iekšējo rūpniecības eh, jomu. Mēs domājam arī par to, kā Eiropa sevi prezentē ārpasaulē, tāpēc ir nepieciešama arī šī te ārējā konsekvence. Un tas nozīmē tad, eh, sociāla standārtu uzlabošana nolīgumos un ir svarīgi, svarīgi tad, eh, uzņēmumu uzvedība saistībā ar, ar šīm ķēdēm, kā arī sociālās ietekmes eh, novērtējums tirdzniecības politikās. Ar šiem punktiem Es esmu tātad pieskārusies vairākiem punktiem, kas ir svarīgi e, Eiropas metāla strādniekiem un, un arotbiedrībām. Mēs tiešām ceram, ka mums būs e, tātad aktīva dalība Eiro šajā nozarē nākotnē. Paldies! Jā, ganz herzlichen dank! Paldies! Paldies arī par jūsu piedāvājumu aktīvi iesaistīties mūsu stratēģijas izstrādē un arī piestrādāt pie mūsu pozīcijas izstrādes. Un tagad mūsu pēdējais runātājs šodien ir Nevans Slotena kungs. Viņš pārstāv CEFIK, tātad ķimikāliju uh, ražošanas sektora um, apvienību, un tā ir ļoti nozīmīga, tas ļoti nozīmīgs ražošanas sektors Eiropā, par to mēs visi zinām. Lūdzu, Sloten kungs, jums vārds. Godātie deputāti, dāmas un kungi, paldies par iespēju piedalīties šajā itre organizētajā uzklausīšanā. Kopīgais apgrozījums Eiropā ķimikālija ražošanā 2009. gadā bija 450 miljārdi, miljārdi eiro, un tirniecības bilāns ir pozitīva ar 42 miljārdiem eiro. Un šobrīd, kad šajā nozarē strādā 1,2 miljonu cilvēku, Eiropas ķimis, ķimikālija ražošana ir līdera pasaulē un pārdod 24% no pasaulē saražotajiem produktiem. Un es gribētu uzsvērt, ka tagad mēs pamazām, pamazām atgriežamies pie sit stabiliz, stabilākas situācijas, kaut gan, protams, neesam sasnieguši pirms krīzes līmeni. Un analīze liecina par to, ka Eh, ķīmijas sektors Eiropā ir labā situācijā, kaut gan konkurenti, protams, elpo mums pakausī. Un šobrīd ļoti uh, plaša apjoma ķīmisko produktu ražošana notiek daudzos pasaules reģionos, cita starpā arī Āzijā. Un tas nozīmē, ka mēs konkurējam pasaules līmenī. Mūs, mums arvien vairāk konkurences ziņā apdraud citi reģioni, un turpmākajos desmit gados Eiropas Savienības ķīmijas industrija izjutīs lielu spiedienu, un tas nozīmē, ka būs arī jāuzlabo, jāpielāgo likumdošana rīč regulai, uh, jāstrādā saskaņā ar tā saucamo globālās harmonizēšanas sistēmu, emisiju tirzniecības sistēmu, um, rūpniecības emisiju direktīvu, ūdens um, ietvaru direktīvu un tā tālāk. Un mums ir jāapzinās arī, ka tā kā resursi ir ierobežoti, tad mums būs visai grūti uh, ievērot ļoti daudz jaunu uh, regulu un likumu, un tas viss izraisa arī papildus izmaksas, tas rada birokrātisko slogu, un uh, mums joprojām būs problēmas piesaistīt finansējumu. Tāpēc Sefik ļoti priecājās par to, ka Eiropas ekonomikai komun, komisijas paziņojumā ir atvēlēta ļoti būtiska loma, un tieši rūpniecības politikā, no nu, rūpniecības politikas tiek sagaidīts ļoti daudz. Arī Bernta Langes ziņojumā liela vērtī, vērība ir piegriezta mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Un Eiropai būs jābūt arī nākotnē eh, spējīgai uh, nodrošināt labklājību, nodrošināt nodarbinātību un labklājības standartus. Eiropai būs nepieciešama tāda ekonomika, kurā, kas balstīsies uz um, stabilu finansējumu sistēmu, un eh, šeit es gribētu runāt par tā saucamo ražošanas vai tā saucamo klasteru sistēmu. Un mēs uzskatām, Cefika uzskata, ka ir jāstiprina un jāattīsta šī konkurētspējīgā un savstarpēji e, tīklā savienotā ilgtspējīgā ekonomika, izmantojot klasteru sistēmu. Uh, Un tas ļaus arī kopā um, labāk pārvarēt dažādus izaicinājumus, kas saistās citas starpā ar klimata um, pārmaiņām un to seku novēršanu. Mēs uzskatām, ka uh, rūpniecības politikai nevajadzētu būt inver, intervencionistiskai, bet drīzāk tai vajadzētu radīt um, tādus apstākļus, kuros e, ražošana var labi attīstīties, lai varētu nostiprināt konkurētspēju un arī ieviest inovācijas. Mūsu nozare ļoti saistīta ar enerģētiku, vides nozari, transportu un arī tirzniecības politiku, tāpēc Sefik ļoti augsti vērtē, ka tas ir arī e, atzīts komisijas uh, paziņojumā un arī deputāta Langes ziņojumā. Mēs uzskatām, ka inovāciju uh, tīmekļiem vai tīkliem un klasteriem uh, būs ļoti svarīga loma, lai radītu pievienoto vērtību. Un šie klasteri uh, neatiec tikai uz ķīmijas industriju, bet ir saistīti ar uh, dažādām ražošanas nozerēm. Tiek izmantot jauni materiāli un procesi, un uh, līdz ar to tiek veidota bāze inovācijām un ilgtspējībai. Runājot par inovācijām, mēs redzam, ka ķīmijas rūpniecībā un arī um, regulējošajās iestādēs um, ir vērojams pozitīvas pārmaiņas, un Cefik ļoti augstu vērtē to, ka Langes ziņojumā ir atzīts, ka visām iniciatīvām, kas saistās ar inovācijām, ir jāsaņem attiecīgs atbalsts, turklāt visos ražošanas posmos. Un mēs uzskatām, ka inovācijām ir jānāk un jātiek atbalstītam gan politiskā, gan finanšu līmenī. Turklāt tam jānotiek vienlaicīgi visā ražošanas vērtības raž, radīšanas ķēdē. Piemēram, um, Inovatīvu ēku celtniecība nesaistās tikai ar celtniecības nozari, uh, tā e, ļauj vai stimulē arī citus vērtību radīšanas ķēdes locekļus. Un Eiropas komisijas uh, e, iestād, um, e, dienesti ir uzsvēruši, ka inovācija partnerība ir ļoti būtiska arī sektorā, par ko es runāju šobrīd. Un Šeit es gribētu arī uzsvērt trīs ļoti nozīmīgus elementus Viens ir uh, ūdens, efektīva ūdens izmantošana Eiropā, tad tā saucamās viedās pilsētas un arī ilgtspējīga ražošana. Tas viss ļaus uh, izsmelt iespējas īstenot konkrētus priekšlikumus, veikt noteiktas aktivitātes un tādā veidā arī attīstīt tā saucamo inovāciju partnerību. Sefik uh, savos ieteikumos balstās uz atgriezenisko saikni, ko tas saņem no ražotājiem, un mēs esam vēlējušies iegūt informāciju par to, kāda izglītība, kādām prasmēm ir jābūt uh, cilvēkiem, kas strādā šajā sektorā, un kā ir iespējams uh, tālāk apmācīt šajā industrijā jau strādājošos cilvēkus. Uh, darbiniekiem ir jābūt tādiem multidisciplināri izglītotiem, lai inovācijas varētu ieviest sekmīgāk. 2011. gads ir uh, startautiskais ķīmijas vai ķīm, ķimikāliju gads, un to arī šitā organizācijā mēs esam iesaistījušies kopā ar uh, apvienotajām nācijām un citām jumta organizācijām, un mēs atbalstām šo globālo iniciatīvu. Ķīmiskā rūpniecība ir ļoti atkarīga savā konkurētspējas nodrošināšanā no labi attīstītiem ražošanas klasteriem. Klas kas sadarbojas izmantojot platformas un ļauj sadarboties eh, ražotājiem ar vietējām pašvaldībām, kur tas ir nepieciešams. Un ir arī vairākas eh, atsevišķas izolētas iniciatīvas, kas ir paredzētas sadarbību uzlabošanai klasteros. Un mēs domājam, ka ir jāveicina uh, vietējo vai vietējā līmenī klasteru veidošana, un tas ir jākoordinē, izmantojot tādu visas Eiropas klasteru platformu. Mēs domājam, ka par šiem um, aspektiem ir diezgan maz runāts komisijas ziņojumā. Protams, ka likumdošanai ir jābūt uh, piemērotai un um, tādai, nu, prātīgai Un šobrīd ražotājs sas, eh, ražotājiem ir jāievēro virkne likumdošanas tekstu. Un eh, liel, daudzos gadījumos arī šie uh, likumi nav sakoordinēti vai sal, salīdzināmi savā starpā. Piemēram, uh, rotaļlietu direktīva ROS, tad likumi par celtniecības materiāliem Un šeit ir daudz jautājumu, kas ir jāatrisina. Cita starpā runa ir par kritērijiem, kā novērtēt produktu kvalitāti, kā pārbaudīt produktu kvalitāti. Un, protams, ka būtu labi, ja likumdošanā arī izpaustos uh, vienkāršošanas centieni. Runājot par izējumateriāliem, tad cenas pasaules tirgū uh, ir ļoti nozīmīgas Eiropas ražošanas attīstībā. Turklāt uh, šeit šo cenu svārstības atstāja ļoti smagu iespaidu, ļoti strauji ietekmē ražotājus. Trešās valstis mēģina pasargāt savus tirgus, mēģina um, ieviest eksporta šķēršļus, eksporta nodokļus vai tā saucamās dubultās cenu veidošanas sistēmas, tieši vissvarīgākajiem izēja materiāliem. Un ja Eiropa tiešām ir apņēmusies uh, padarīt savu zaļāku, tad tai, protams, vajadzētu novērst visus uh, konkurences šķēršļus, ko izraisa kopējā lauksamniecības politika. ja e, pastāv joprojām ļoti augstas importa nodevas. Attiecībā uz atjaunīgajiem izējiem materiāliem, tad tas um, ir pretrunā ar šiem centieniem uzlabot situāciju arī vides aizsardzības jomā. Un uh, ir ļoti svarīgi, lai mums būtu pieeja um, izēja materiāliem par uh, cenām, kas valda pasaules tirgū. Ļoti būtiski ir arī, lai varētu attīstīt efektīvu uh, uh atkārtotās izmantošanas sistēmu ķīmis, ķīmijas nozarē. Šeit viens piemērs ir tā saucamās noslēgtā loka vai noslēgtās cilpas atjaunot, atkārtota izmantošana. Un mēs priecājamies, ka mūsu atbildīgās, tā saucamā Responsible Care iniciatīva ir pieminēta komisijas dokumentā. Šeit runa ir par efektīvu resursu izmantošanu un atkritumu apjoma samazināšanu. Eiropas ķīmijas industrijai ir jāstrādā arī sekmīgas vai piemērotas tirniecības politikas apstākļos un jābūt ne tikai uh, centieniem atvērt tirgus, bet arī um, jāiz, jārunā par to, ka pastāv um, negodīga pieeja uh, tirzniecībā un arī valstu subsīdiju piešķiršanā. Un gan OECD, gan arī valstis, kas tagad strauji attīstās, izmanto ļoti augstus tarifus uh, tā saucamajās vienošanās sektoru vienošanās par ķīmijas, ķimikāliju produktiem. Un jāuzsver arī, ka līdz šim tā saucamie brīvās tirniecības nolīgumi ar valstīm Āzijā un Latīņamerikā nav nesuši um, gaidītos rezultātus, un tas pats ir sakāms arī par dialogu ar citām vēl trešajām valstīm. Um, Sefika izsaka nožēlu, ka līdz šim daudzi uh, no augsta līmeņa grupas izteiktajiem ieteikumiem attiecībā uz inovācijām, intelektuālo īpašumu, regulējumu, enerģētiku un klimata izmaiņām nav tikuši ņemti vērā. Un mūsu sektoram arī turpmāk būs ļoti liela loma Uh, zema oglekļa izmeša līmeņa ekonomikas veidošanā un resursu efektīvā izmantošanā, jaunu veidu atrašanā. Un par to nevajadzētu aizmirst. Es gribētu šeit pieminēt um, Mm, izstādi, kas 2011. gada jūlijā notiks Berlemona ēkā Briselē, kas būs veltīta um, šim ķīmijas, startautiskajam ķīmijas gadam. Un uh, sav, mūsu industrijā mēs esam atkarīgi arī no tā, kas notiek naftas ieguves sektorā Un mums ir jādara viss iespējamais, lai mēs ierobežotu draudus, kas nelabvēlīgi ietekmē mūsu konkurētspēju. Mēs uh, apzināmies, ka ja Eiropai izdosies iecerētais, proti efektīvi īstenot vienotu, integrētu ražošanas politiku, tad mēs savā nozarē paliksim līderis pasaulē un uh, turpināsim spēlēt svarīgu lomu kā ilgspējības nodrošinātājs. Paldies! Jā, ganz herzlichen Dank! Es? Paldies par šo pozīciju no ķīmijas industrijas puses un par šīm prasībām ķīmijas industrijā politikā. Dargie kolēģi, tagad ir jūsu kārta. Lūkojos jūsu rindās, tagad jums ir iespēja uzdot jautājumus, izteikt komentārus un noslēgumā es vēlreiz eh, došu vārdu arī kolēģiem šeit trivīne. Kostēt kungs ir pieteicies. Lūdzu. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies, eh, dārgie kolēģi. Es saku paldies visiem runātājiem par sniegto informāciju, kur skaidri pasaka, cik svarīgi rīkoties ambiciozi, lai sasniegtu veiksmīgu eh, rūpniecības politiku. Bet Es gribētu, lai mēs nepaliekam tikai, lai nebūtu tāda situācija, ka mēs paliekam tikai pie diskusijām un nesasniedzam neko konkrētu. Mums jāraugās, lai Eiropas rūpniecības politika negūst tādu pašu re rezultātu kā Lisabonas stratēģija. Tā, tur mums nevajag tikai izteikt savu vēlmu un savus vēlējumus. Mums nepieciešams kas vairāk nekā vēlmas. Uh, un jeb arī tas attiecās uz uh, stratēģiju 2020, kur arī ir vesels saraksts ar, ar vēlmēm. Paldies tātad visiem par priekšlikumiem, bet tagad man būtu daži jautājumi un komentāri. Kā mums jā, kā mēs varam finansēt Eiropas rūpniecības politiku? Ja mēs tiešām gribam veicināt šādā veidā rūpniecības politiku, tad mums ir jābūt skaidrībā par to, kā mēs to finansēsim. Tika minēts Eiropas riska kapitāls. Fonds Eiropas riska kapitālam, protams, ir jādefinē, kāds fonds tas konkrēti būs un ko mēs uzskatām par riska kapitālu. Tālāk tika prasīts Eiropas tirgus patentiem, bet uh, mums taču jau ir Eiropas parlaments. Uh, Tālāk tika minēts uh, intelektuāla, tika minēta intelektuālā īpaši, īpašuma aizsardzība. Tālāk tika minētas arī partnerības. Uh, visi runātāji pieminēja arī to, kāda ietekme Eiropas Savienībā ir uz ārpus, un šeit nu, mums būtu nepieciešama Eiropas uh, kopīga Eiropas grība. Mums jārunā vienā balsī, un ja mēs šajā uh, balsī nerunāsim, tad um, mums ir jārunā šajā vienotā balsī. Mums ir jārunā arī par piekļuvu tirkumu. Un šeit nu, mēs nesam pieminējuši šo apusējību, kas, ko tas īsti nozīmē tirgus ekonomikā. Mums ir jādefinē konkrēti noteikumi. Tika minēta arī vidas politika, tika minēta to, ka vīdes noteikumi apgrūtina Eiropas rūpniecību, arī tika minēti sociālie noteikumi. Uh, tautsēmniecībā bez CO2. Mums šeit konkrēti ir jāpadomā par to, ko mēs īsti gribam darīt. Kā izskatīsies, ja mēs pievēršamies, ja mēs gribēsim noskaidrot jautājumu par CO2, bet citi to nedarīs. Turklāt netika minēta šī atpakaļ izsekojamība eh, tiem certifikātiem, kurus ir iedibinājusi Eiropas Savienība. Mums ir nepieciešama konkrēts eh, etiķēšana, izcelsmes etiķēšana Un arī tas ir saistīts ar šo apusējības aspektu. Tālāk jautājums bija arī par uh, konkurētspēju un rūpniecību. Es šeit nesaskatu uh, nekādu pretrunu starp konkurētspēju un ilgtspējīgu rūpniecību. Es domāju, ka šīs abas lietas sadar kopā. Bet eh, kādu ceļu mums šeit būtu jāparedz? Vai mums nevajadzētu šīs pētniecības un attīstības programmas pārstrādāt, lai mēs varētu būt konkurētspējīgi? Mums ir jāeksportē Eiropas standarti, šie visi ir svarīgi jautājumi, un mans jautājums būtu tāds. Vai mēs patiešām nonāksim pie Eiropas rūpniecības politikas? Uh, ja mēs neņemsim vērā eh, PTO noteikums. Paskatīsimies uz Eiropas komisiju. Mēs eh, šeit sūdzamies par komisāru Tajāni atzinumu, sākam, ka formulējums nav pietiekami konkrēts, ka tas ir pārāk eh, mīksti formulēts, bet daži daži komisāri tomēr atbalsta šo neierobežoto konkurenci, bet ir arī citi komisāri, kuri katrā ziņā vēlas saglabāt nodarbinātību Eiropas Savienībā. Un šāds ir jautājums, vai esam gatavi ņemt vērā pētējo noteikums un, un arī trešās valstis. Un mums jāņem vērā, ka atsevišķas valsts vairs nav nekādas attīstības valsts, ka tās jau ir attīstījušās. Varēja tikt iekļauti atsevišķi punkti, un uh, ne visās vietās pati Eiropas, visa Eiropas Savienība ir viensprāts. Jā, mēs pat tiešām gribam radīt Eiropas Savienības rūpniecības politiku, tad mums kopīgi jābūt stipriem, lai kopīgi ietekmētu komisiju, mums arī jāietekmē padome, jo tie ir tie, kuri nevar runāt vienā balsī, un līdz kamēr mēs nebūsim noskaidroši šo jautājumu, mēs nevarēsim runāt vienā balsī. Paldies, liels! Nākošais runātais Enku kungs. Liels paldies! Vēlos jūs visus sveikt ar jūsu ziņojumu. Vēlos jums pateikties par jūsu ieguldīto darbu, kurš tiešām bija apjomīgs. Vienlaicīgi gribu pateikties arī uzaicinātajiem ekspertiem par izteiktajiem ierosinājumiem un domām, kuras e, eh, mēs varam šodien uzklausīt un kuras mēs arī ņemsim vērā. Man būtu divi jautājumi mūsu viesiem. Ja jūs domājat, ka rūpniecības politikai vajadzētu sasniegt eh, labus rezultātus, vai mums nevajadzētu vēl palūkoties vēl kādu aspektu, kuru pašlaik minēja tikai Kritona Dārlingas kundze, un proti eh, eh, industriālais darba spēks Eiropas Savienībā. Domāju, ka šis faktors ir vērā ņemams Eiropas Savienībā. Ņemot vērā vispasaules ekonomikas krīzi, mums šis aspekts īpaši jāņem vērā. Daudzi kvalificēti darbinieki zaudē darbu. un tā sauktais eh, Un šī situācija noved pie tā, ka eh, darba tirgu ir mazāk kvalificēts darba spēks. Vai jūs nedomājat, ka būtu svarīgi šīs politikas ietvarās? vairāk pievērsties tai jomai, kas saistīta ar to, kā mēs varam veicināt šo uh, da, darba spēku rūpniecības politikā Eiropā. Un vēl kāda lieta, ko gribu uzsvērt, ņemot vērā Amerikas konkurenci, mēs varam redzēt, ka, ka, ka šeit um, rūpniecība ir tikusi labi veicināta un Eiropā tas nav tā bijis. Um, Amerikā, piemēram, ir tā sauktais dual use ļoti populārs tiek izmantotas valsts subvencijas, kuras, eh, ar kuru, kuru palīdzību tiek atba, atbalstīti dažādi veidi produkti. Paldies! Paldies! Balčītis kundze. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Arī es vēlos pateikties par jūsu ziņojumu. Paldies visiem mūsu pārējiem referentiem. Uh, kuri šodien izteicās par šo svarīgo tēmu. Rūpniecības politikā mums jāņem vērā arī tas, ka svarīga ir enerģijas efektivitāte, tīpaši turpmākajos desmit gados. To es nesaku tikai tāpēc, ka Mēs nevaram radīt jaunus, jaunas darba vietas un ekonomisko izaugsmu nevaram veicināt, bet ja Eiropas Savienība, mēs to visu nevarēsim izdarīt, ja Eiropas Savienībai nebūs ambicioza programma, kura respektē vidi un vienlaicīgi rūpējas par to, lai tikt nodrošināts darba vietas pašā Eiropas Savienībā. Pēdējos gados, diemžēl, mēs esam piedzīvojuši dezindustrializācijas politiku, jo tik uh, vairāk uh, pievērst uzmanību tām valstīm, kur ražošana ir lētāka un kur darbu, darbinieku aizsardzība arī nav tik uh, augsta. E, vienkārši rūpniecība tika pārlikt uz valstīm, kur e, izmaksas bija zemāks. Un tas noveda, diemžēl, pie tā, ka notika pasliktināšanās e, inovācijas un pētniecības darbā Eiropas Savienībā. Mēs esam kļuvuši atkarīgi, jo produkcija tagad notiek trešajās valstīs. Pašreizējā hmm, eh, sākotnēji tas gan noveda pie uzplaukuma. Firmu akciju vērtība kāpa, bet pašu firmu vērtība neauga. Jo vienkārši bija zudis šis, produkti, šis produktīvās zināšanas. No vienas puses tik gūta pēļņa, bet no otras puses Eiropas Savienība zaudēja daudz ko saistībā ar pētniecību un inovāciju. Un ir svarīgi, ka mēs identificējam jomas, kur Eiropas Savienībai vēl ir trūkumi. Mums jāpadomā arī par mašīnu būvi, par, um, par uh, uh, farmācijas sektoru, par ķīmijas sektoru. Mums jādomā par um, aviāciju. Un šeit mums vienkārši jāpievērš uzmanība. Mums ir. Uh, jāsaglabā konkurēt spēju un jāpadara eh, citi sektori arī kon konkurēt spējīgi būt, un tam mums nepieciešama ambiciozāka politika. Mums ir tiešām jābūt skaidrībā par to, kurās, kurās sfērās mums pietrūkst speciālisti, un mums jāsaglabo, jāsaglabā sektori eh, pašreizējie. Mums ir jābūt skaidrībā par mūsu spējām un kompetencēm. Un Mans jautājums būtu tāds, kuras, kurus sektors jūs uzskatāt par svarīgākiem Eiropas Savienībā, kuros būtu jāinvestē, lai tiktu nodrošināti nodrošināts darba vietas Eiropas Savienībā un lai tiktu saglabātas pašreizējās darba vietas. Un otrais jautājums, kādi pasākumi jāveic Eiropas Savienībai, lai rādītu šo tildu starp inovāciju un produkciju. Ja šī, šie tilti netiks radīti, tad kaut kād mēs zaudēsim mūsu spēju e, in, e, inovācijai un pētniecībai, jo mēs šeit uz vietas nebūsim spējīgi eksperimentēt, mēs nebūsim spējīgi Eiropas Savienībā izmēģināt, un līdz ar to mēs zaudēsim šo spēju uh, inovācijai. Liels paldies, Bitingovs kundze! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Vispirms es vēlētos um, runāt par Eiropas rūpniecības politikas uh, finansēšanu. Jūs jau zināt, ka mums e, ir šis teiciens, ka e, ja nebūs finanses, tad nekas arī nenotiks. Bet gribu e, īpaši pievērst uzmanību uz Grīshammer kunga teikto. Mēs, mums būs vajadzīga uh, būs vajadzīgi lieli līdzekļi, bet mums nebūs nepieciešamā efekta, ja mēs nepievērsīsim nepieciešamā uzmanību pieprasījumam. Un uh, arī neņemsim vērā budžetu. Un tāpēc esmu pateicīgs par šo norādi. Tātad tas apjoms, ko Eiropas uh, industrijas politikai var izmantot, tiešām ir liels. Un otrais, ko gribu teikt saistībā ar finansējumu, ir tas, ka gribu nedaudz brīdināt. Bet uh, uzdošu saistīšu to ar jautājumu par uh, publiskām finansēm. Pašlaik mēs piedzīvojam to, cik stiprs ir šis strīds dalību valsts starpā par Eiropas Savienības budžetu. Un šeit mēs sastopamies ne tikai ar skopumu, bet arī ar nesaprātību. Un šādā kontekstā gribu eh, teikt, ka mums nevajag tikai apmierināties ar kaut kādām fantāzijām, mums jāfokusē uz to, ka mums šie ietvaru noteikumi ir jāizveido tā, lai privātais kapitāls plūstu atbilstošos, atbilstošās sfērās, kas saistīts ar inovācijām un citām minētajām. Un tāpēc gribu teikt, ka mums uh, ir jāliek nepieciešamais aspekts uz, uz um, šo rūpniecības politiku. Mums jāuzmanās, lai mēs nelikt nepareizu akcentu. Mēs nepievērstos pārāk daudz sektorāliem uh, pasākumiem, kuri rezultātā nedod vēlamo. Nākošā lieta, ko gribu pieminēt, ir attiecības starp konkurētspēju un ilgspējību. Nedomāju, ka šie būtu pretstati. Bet ja runājam par to, ka Eiropas rūpniecība uh, tiek noslogota ar vidas prasībām, tad nezinu, vai šeit var tiešām teikt, ka tie būtu pretstāti. Manuprāt, pareizi ir tas, ka Eiropas rūpniecībai ir jābūt pateicīgai likumdevējai par katru vidas noteikumu, uh, jo tiem ir tāda kā e, inovāciju pātagas ietekme. Jo, ja uzņēmumi nebūtu izpildījuši visus vides prasības un nebūtu spe, e, raudzījušies, kā viņi to varēs izdarīt, tad viņi tagad nebūtu tik stipri, kā viņi būtu. Un tāpēc es domāju, ka šī rūpniecība arī rīt būs uh, konkurētspējīga. Mēs nedrīkstam diskutēt tikai par pašreizējo situāciju. Mēs, mums jādiskutē ar skatienu nākotnē. Un eh, vīdes, uh, vīdes uh, noteikumi ir saistīti ar energoefektivitāti, un tas mums ir svarīgi, un tas saistīts arī ar konkurētspējību. Spējību. Bet saistībā ar Grīshammer kungu teikto gribu piebilst, ka Grīshammer kungs es īsti nesaprotu, vai, kad jūs runājāt par zaudētāju industrijām, orientējoties pēc stratēģijas, kas saistīta ar izaivielu efektivitāti. Tas taču nav uh, sektorāls projekts atsevišķām nozarēm. Tā ir vispārīga stratēģija, kur attiecās uz visām uh, nozarēm, un tāpēc tā dod visām nozarēm iespēju un līdz ar to veicina konkurētspēju. Un pēdējais komentārs attiecās, vēlreiz pozitīvi attiecās uz Grisamerkunga teikto. Es domāju, ka pat tiešām mums nevajadzētu uh, Mums vajadzētu uh, uh, vairāk tematizēt šo jautājumu. Mums vajadzētu analizēt, smalki analizēt konflikts, kur mums tojas. Un tas tikai var arī pareizi teikts, ka rūpniecības politikai neko labu nedod tas, ja mēs mēģināsim ar galvu skriet sienai cauri. Un, un ja mēs ilgstoši uzturēsimies šādā konflikta situāciju. Tā vietā mums vajadzētu pievērsties šādai kā e, sadarbībai. Tālāk grib pievērst uzmanību arī e, patērētāju izglītībai un, un e, attieksmei. To mēs nedrīkstētu novērtēt par zēmu, jo Mums ir jāveido uh, patērētāju, mums jāinformē patērētāju un jāveido to attiek, attieksme. Tagad man vēl ir divi runātāji runāt gribētāji, bet mums vēl jāņem vērā, ka nepieciešams būs laiks, lai sniegtu atbildes, un tāpēc gribu teikt, izsakieties lūdzu īsi un kodolīgi. Mērķis kundze. Tādā gadījumā es parādīšu to, ka var izteikties arī īsi. Es eh, pilnībā piekrītu daudz, daudz kam piekrūtu savu kolēģi teiktajā, bet jūs sevišķi pēdējā runātājā runā teiktajā tādā ziņā, ka ļoti stingri uh, eh, vidas noteikumi uh, tie ir noveduši pie inovācijām. Tāpēc es domāju, ka tas ir viens no veidiem, kā virzīties uz priekšu. Un es domāju, ka runātāji un kolēģi Tātad eh, izteicās ļoti labi, un es ļoti priecājos dzirdēt par to, ka eh, inovācijas un eh, izēmateriāli daudz tika minēti saistībā ar rūpniecības politiku, jo es domāju, ka šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti. Tomēr es pārāk maz dzirdēju pieskaramies jautājumam par vienoto tirgu, kā vienotais tirgus var tiešām virzīt uz priekšu rūpniecības politiku, jo es domāju, ka inovācija, iekšējais tirgus, uh, Un tas, kā mēs eh, nodrošināsim rūpniecību ar izējumateriāliem un atradīsim pietiekamas alternatīvas, eh, eh, visi šie jautājumi ir ļoti cieši saistīti savā starpā. Un es ļoti vēlētos dzirdēt jūsu viedokli par to, kā mēs varētu apvienot šos politiku jautājumus. Varbūt es kaut ko palaidu garām, bet tātad jautājums par to, kā mazie vidējie uzņēmumi tiek iesaistīti rūpniecības politikā. Protams, ka rūpniecība nav tikai lielie konglomerāti, bet arī mazie uzņēmumi. Un eh, varbūt jūs varētu arī kaut ko bilst eh, par standartizāciju, par globālu standartizāciju, Eiropas eh, standartizāciju. Tā, palī tā palīdz inovācijās Un tad, Vens Loitenkungs, eh, jūs eh, teicāt, ka komisija uzklausa tikai vienu vien vai divas iesaistītās puses, bet es varu teikt, ka tad, tad varbūt es kaut ko palaidu garām vai nepreiz sapratu, bet es dzirdēju, ka tad, tad šī iesaistīto pušu uzklausīšana nav pietiekama, vai varbūt es līdz sapratu. Jo man pieredze ir tāda, ka komisija parasti Eh, tad, tad strādā veiksmīgi, kaut arī mans uzdevums nav aizstāvēt komisiju, bet šajā ziņā es teiktu, ka komisija vienmēr darbos ļoti efektīvi. Paldies! Tāt, kurz! Paldies! Jūsu komentārs bija tiešām īsts Tomsen kungs. Kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es vēlētos pateikties jums visiem. Es eh, dzirdēju jūsu viedokļus, domāju, ka ziņojumi ir ļoti vērtīgi. Ir svarīgi runāt par Eiropas rūpniecības struktūru, jo eh, savā ziņā tad, eh, šī industriālā struktūra, es domāju, ka uzklausīšanas eh, nosaukums ir nedaudz maldinošs, jo mēs nerunājam par rūpniecības politiku, mēs runājam par, rū, par ražošanas politiku. Un jautājums ir šāds. Tad es būšu nedaudz provotoriska. Mums vajadzētu koncentrēties uz pareizajiem jautājumiem, un tā būtu tieši ražošana. Lielbritānijā 80. gados Margaret Thatcher eh, tāda slēdza, mm, slēdza šo, šos tēm. Tony Blair took over power. He said... Un tātad tas pilnībā izmainīja Lielbritāniju, radās uh, bezdarbs, un tātad šī problēma. Tad jaunā leiboristu valdība saprata, ka, jau, ka, ja, ka jauno cilvēku aktivizēšana nebija, svari, svari, nebija vajadzīga, tāpēc, ka viņi tika novērsti no sava, no sava darba. Un šajā ziņā ir, ir svarīga arī Lielbritānijas popmūzikas industrija. Vai mēs runājam tikai par ražošanu, vai mēs runājam arī par industriālo politiku, tāpēc, ka tad mums ir eh, jāiekļauj arī popmūzikas industrija. Es nāku no Dānijas, eh, vairāk, mazāk nekā 50% eh, no Dānijas iedzīvotājiem strādā ražošanā. Bet tad rodas jauns industrijas, jo ražošanas industrija vairāk attiecas uz tādām vietām kā Ķīna. Un runājot par, par izējumateriāliem, tad Āfrikā ir daudz eh, izēju materiālu, un viņi, kas ir izēju materiāli, tas ir arī prasmes un investēšana darba spēkā, bet es vēlētos zināt, visa šī ražošanas industrija, vai jūs domājat, ka mums mums vajadzētu izveidot jaunu ražošanas struktūru Eiropā vai, pateikt, vai arī pateikt, ka tā jau ir pagātne. Tad varbūt mums jāsaka, ka Eiropā, Eiropā notiek mārketings, bet ražošana ir citur. Un tad es domāju, ka jūs pārstāvat eh, nozars, kur kas ir ka, kuras strādā lielākoties vīrieši, kā, kā mēs varētu izveidot eh, tātad eh, nozars, kurās tātad vairāk strādā sievietes, jo tas arī ir ļoti svarīgs jautājums, jo tātad 75% no, eh, no Eiropas darbspēka 2020. gadā būs sievietes. Paldies! Heute noch gar nicht angesprochen. Paldies! Paldies par šo aspektu. aspektu mēs šodien vēl nerunājam. Tagad mm, kā pēdējais runātājs. Um, Enēna kungs, paldies! Tāpat kā Grostetas kundze, uh, es īsti neesmu mierā ar mērķiem, kas ir pausti šajā ziņojumā. Protams, pasaulē un Eiropā vēl pavisam nesen vai joprojām pat valda krīze, kāda līdz šim nav pieredzēta. Un tie, kas saglabāja savu ražošanu un savas industriālās nozares, tie labāk tika galā ar krīzi, piemēram, īrija. Vienmēr tiek minēta kā piemērs, bet tagad tiek raksturot kā valsts, kas ļoti smagi cieta no krīzes. Kādi mērķi tad ir? šajā ziņojumā, ja mūsu mērķi joprojām ir brīvā konkurence vai pēc iespējas lielāka peļņa īsā laikā, tad nekas nemainīsies. Es varu arī minēt piemērus no pats sava vēlēšana apgabala, kas ir neliels. Renault e, veica investīcijas, lai izstrādātu automobīlu, ko varētu pārdot jaunatīstības valstīm vai valstīm, kas strauji attīstās. Un tika ieguldīts ļoti liels nav, tika, šeit varēja nopelnīt daudz naudas, bet šai, šīs krīzes laikā Renault ir iecerējis šajā šajā sektorā šeit atkal ir paredzēts uh, veikt, nu, pilnīgi pretējas darb, darbības, vai runājot par Klio, atkal tiek gaidīts, ka Eiropā varēs gūt lielu peļņu, Bet um, kā tad būs ar neatkarību naftas uh, ieguvējiem un ražotājiem? Vai varētu būt tā, ka mums uh, radīsies um, naftas produktu iztrūkums valstī? protams, ir jāskatās arī, vai pietiek speciālistu. Piemēram, atomenerģētikas jomā pēc speciālistus uzpērk ASV, un patenti arī tiek pārdoti tālāk, un tā mēs kavējam progresu. Un tad mēs dzirdam, ka ražotājiem ir vajadzīgi uh, nodokļu maksātāju līdzekļi, lai tiktu ārā no krīzes, bet tā taču nav. Ražotāji uh, jau sen nav guvuši tik labu peļņu kā šobrīd. Un tie ir tieši tie ražotāji, kas savu ražošanu pārcēla uz citām valstīm, prom no Eiropas. Uh, un izmanto tagad visas iespējas, ko ļauj gūt lētais darba spēks, zemie nodokļi. Galvenais ir gūt milzīgo peļņu un ar sekām jātiek galā tiem, kas paliek Eiropā, kam nav darba. Un šeit tiešām varbūt vajadzētu jaunu jēdzienu sistēmu. Runāja arī arotbiedrību pārstāve, un jūs teicāt, ka tirgus Eiropā sastopas ar daudziem um, izaicinājumiem. Un jāsaka, ka mums, protams, ir jāvirzās sociālas Eiropas virzienā. un jāveicina arī ražotā atgriešanās, ņemot vērā arī vides aizsardzības apsvērums. Es varbūt mazliet pārāk gari runāju, nekā bija paredzēts, bet es gribētu uzsvērt, ka nedrīkst ļaut Eiropai tā sociālā ziņā nosiņot. Un runājot par enerģētikas politiku, uh, ir jābūt ļoti mērtiecīgai pieejai un arī uh, visam rīcības veidam ir jābūt tādam, lai labumu gūtu visi Eiropas iedzīvotāji. Paldies! Tagad mēs vēlreiz varam uzklausīt mūsu ekspertus. Sāksim varbūt pretējā um, kārtībā. Lūdzu, Van Slotena kungs. Also drei bis vier Minuten. Trīs līdz četras minūtes, lūdzu. Uh, es uh, dzirdēju daudz vērtīgus komentārus un jautājumus no auditorijas ar to, ka Eiropas ķīmijas industrija nebaidās no konkurences no trešajām valstīm bet es dzirdu aicinājumus uh, izveidot kontroli tātad uz robežām. Es nedomāju, ka tas ir pareizais virziens, kādā doties. Me, mēs ļoti, esam ļoti atkarīgi no eksporta uz pasaules tirgiem. Un būt, nebūtu prātīgi ieviest uh, protekcionismu vai kādus ierobežojumus uz robežām. Mēs gūstam labumu no tirgiem citur pasaulē, un mums nevajadzētu uh, ierobežo tirzniecību. Tāpēc, ja kādi, es vēlos dzirdēt priekšlikumu šajā virzienā attiecībā uz regulējumu, protams, ka regulējums ir vajadzīgs, bet ķīmijas, ķīmiskā industrija ir pieredzējusi to, kā piemēram liela mm, kompānija tiks galā ar regulējumu, jo viņiem ir, uh, viņiem ir zināšanas, un ja viņi ar to netiks galā Eiropā, viņi varēs darboties citur Eiropā. 96% no uh, eh, ķīmijas industrijas uzņēmumiem ir mazie vidējie uzņēmumi. Viņiem nav šī iespēja doties strādāt citur pasaulē. Tāpēc viņi ir ļoti atkarīgi no uh, iet, Eiropas regulējošā ietvara, un un mums, mēs, viņi mums nepārtraukt uzdot šo jautājumu. Viņi salīdzina to, kas viņiem ir, ir jādara ar to, ko Indija, Brazīlijas un Ķīnas uzņēmumi dara, un viņi jūt, ka eh, tas ir, tā, tas ir trūkums viņu darbībā. Mūsu nozare nepratojas šiem regulējumam, bet es vēl uzdot šādu jautājumu. Ja mēs, piemēram, redzam, ka enerģija Eiropā ir dārgāka nekā citās pasaules eh, daļās, tad nozarē tika e, pēc iespējas vairāk samazināts uh, enerģijas uh, izmaksas un tātad to visu nevarētu darīt tad, ja to, to, to nevar darīt tad, ja mēs jau maksājam vairāk nekā citas pasaules valstis. Jautājums par vienoto tirgu, kurš tika uzdots, Tā ir, ka vienotais tirgus ir eh, ļoti svarīgs eh, maz, maziem vidējiem uzņēmumiem, un ja es eh, ziņojumā redzu idejas par mazo vidēju uzņēmumu internacionalizāciju, tad, tad man jāsaka, no sākuma viņi, viņi būtu jāeiropeizē. Tad, tad ja vajadzētu būt tā, tā lai uzņēmums varētu darboties vairākās Eiropas valstīs. Uh, Eh, tad tas būtu daudz ticamāk nekā tad, ja ma mazais uzņēmums darbotos arī, piemēram, Indijā. Un attiecībā par jautājumu par eh, inovācijām. Nav tā, ka komisija eh, konsultē tikai dažus sektors. Drīzāk lieta ir tāda, ka komisija uzskata, ka mums ir nepieciešams kāds ar ko runāt tad, eh, piemēram, par ūdeni, tad viņi runā ar ūdens eh, industrijas pārstāvjiem. Bet viņi nedomā par piegādes ķēdi. Ja, piemēram, ir partnerība ar, ar, arī ar zvejniecības sektoru, tad tur ir vairāk nekā viena nozara. Un mūsu nozara izveidoja eh, nolīgumu ar tehnoloģiju platformu, lai uh, risinātu problēmas uh, ar dzeramo ūdeni es vēlējos parādīt, ka tātad, ja mēs domājam par inovācijām autoindustrijā, mēs nerunājam tikai par autoindustriju, mēs runājam par visu šo te ķēdi. Un tad, tāpēc konsultācijas varētu tikt uzlabotas. Mēs neprasām naudu, mēs eh, prasām eh, konkurētspējīgu ietvaru. Un es domāju, tad, tad eh, arī to, ka pietiek naudas, tad mums ir vajadzīgs vairāk naudas inovācijām, lai mēs parādītu, ka mēs esam konkrēti spējīgāki. Paldies! Okay, thanks very much. I will try. Paldies! Es centīšos atbildēt uz dažiem jautājumiem. Es ceru, ka es neaizņems pārāk daudz laika. Protams, viens no jautājumiem bija tāds, vai šī vai šī Eiropas eh, politika būtu veiksmīga bez veiksmīgas eh, darbspēka politikas. Un es jau to ļoti skaidri uzsvēru, ka mums ir nepieciešama spēcīga eh, sociālā dimensija Eiropā, Eiropas rūpniecības politikā. Un tas ir cieši saistīts ar to jautājumu, ar jautājumu par to, kur ir labāk investēt. Un es domāju, ka es atbalstu Tomsons kundzes komentāru, ka investīcijas darbiniekos, viņu prasmēs, Tas nodrošina, ka lielāks darbin, liekam darb, darbinieku skaitam būs mm, pieeja eh, apmācībai. Tad, un tas būtu liels solis uz priekšu, lai eh, attīstītu Eiropas eh, industriju novatoriskumu, un tas attīstītu arī citus sektorus un citus produktus un pakalpojumus attiecībā uz jautājumu par finansēšanu. Es runāju par finanšu, pak, finanšu darījumiem bet mūsu organizācijā mēs esam izstrādājuši eh, tādu vispārīgāku mm, pozīciju. Un tam ir saistība ar Eiropas fondu pārorientāciju un jaunajiem finansēšanas instrumentiem un modeļiem. Es vēlētos atbild, atbalstīt arī ideju par to, ka enerģija un resursu taupīšana, tas būtu, tā būtu svarīgi visām nozarēm. Un komisijas dokumentā skaidri tika norādīts, ka visas nozares var veikt inovācijas. Un, un tas ir saistīts ar jautājumu par piegādes ķēdēm. Un mans pēdējais eh, punkts ir par to, vai mums, eh, vai, vai mums vajadzētu reindustrializēt Eiropu. Un šajā ziņā es domāju, ka runājot par tradicionālo rūpniecības sektoru, uh, Mums ir arī tieši, tieši tādi nišas uh, sektori, kā piemēram tekstilu um, sektors, kur ir tiešām sasniegta uh, izcila kvalitāte, materiāli ir ļoti enerģijas ziņā uh, efektīvi. Un tāpēc mums, vajad, mums nevajadzētu aplūkot tradicionālās industrijas, bet, eh, bet tieši skatīties, kur ir iespējams inovācijas un attiecībā eh, uz eh, nodarbinātības stratēģiju. Tad būtu jāņem vērā šī tieši nodarbinātības dimensija. Paldies! Es gribētu īsi atbildēt uz jautājumu par patentiem Protams, ir tā saucamā Eiropas patentu valde, kur patentu var pietiek, pieteikt, bet, uh, lai patentu varētu izmantot dalību valstīs, patents ir jātulko un 27, 27 valstu valodās, un tas maziem uzņēmiem nav viegli, par to visu ir jāmaksā. Par ražošanas industriju vai to vajadzētu vest atpakaļ uz Eiropu. Es domāju, ka nē, ja runa ir par nozarēm, kur vajag daudz izēvielu, kur ir augstas energo izmaksas, bet ir viena nozare, kas prasa ļoti lielu darba ieguldījumu. Um, proti tā ir celtniecības ēku atjaunošanas, ēku uzturēšanas nozare. Mums Eiropā ir 200 miljonu tādu nu, dzīvošanas vai mitekļu vienību, un ja mēs netiksim galā ar ēku sildināšanu, tad mums arī neizdosies samazināt energo izmaksas, apkuras izmaksas. Un runājot par energoefektivitāti, arī par to bija jautājums um, ko nozīmē šie CO2 rādītāji, ko nedrīkst pārsniegt nu, no klimata aizstāvju uh, viedokļa, protams, ir labi, ja mērķi ir ļoti konkrēti un ja visi tiem piekristu, bet ražotāji, nu, no ražotāja viedokļa ir nu, labāk, ja citās valstīs šie mērķi nav tik uh, strikti vai nav noteikti tik stingri, tad Eiropa var izcelties savukārt. Bet mums ir būtiski, lai mēs veicinātu mūsu energo neatkarību no energo importa un tai pašā laikā uh, Mums ir jāsaglabā Eiropas, eh, sa, Eiropas valstu tehnoloģiskā kompetence. Un šeit, eh, nu runājot par rekomendācijām, virziens ir skaidrs, kurā jānosaka mērķi. Paldies! Un tagad vēl došu vārdu Manu Liu kungam no Rumānijas. Paldies, priekšsēdētāji! Šis dialogs ir ļoti interesants. Es gribētu atgriezties pie savas uzrunas. Pašā sākumā es stāstīju par savu ieguldījumu noteiktās sabiedrības formācijas izveidē Eiropā. Protams, liela nozīme ir uh, valodām un tam, ka par visu tiek eh, runāts un debatēts un diskutēts, tas, protams, ir daudz labāk nekā, ja eh, viens nosaka, kas tiks darīts, bet pēc garajām runām kaut kad arī ir jānāk darbiem. Runa ir par dažādām, par dažādām perspektīvām un Protams, kā ar stratēģijas izstrādi nepietiek, tai būs jāsako rīcībai, jo mēs arī gribam, lai Eiropā notiktu ražošana. Un e, daži no priekšlikumiem varētu būt e, uzlabot mūsu pārvaldes sistēmu, to, kā strādā mūsu valstu valdības, un lai ir, ir jāierobežo arī um, līdzekļu izšķērdēšana dažādām birokrātiskām struktūrām un ir jāstiprina, jātīst jaunas partnerības, sadarbības formas, ne tikai privāti publiskās partnerības. Un nedrīkst aizmirst reālo dzīvi, cik man zināms, tad Eiropā sociālās Eiropas modelis salīdzinājumā ar ASV Eh, joprojām ir spēkā. Bet nu nevarētu teikt, ka vienu sistēmu var tā automātiski pārcelt un ieviest citā vietā bez izmaiņām. Ja mēs pārņemtu sociālo pieeju, kas valda ASV, diez vai mums izdotos uh, kaut ko labu paveikt Eiropā. Un, un eh, Jautājums ir arī, vai vienmēr arotbiedrības un ražotāji vai darbdevēji tiešām ir antagonistiski spēki, nu, gan būtībā jau tā ir. Un, un šī Dača uh, automobīļu ražotājs vēlas, tā ir amerikāņu firma, bet vēlas automašīnas ražot Eiropā. Un nebūtu arī slikti, ja mēs Eiropā tomēr nostiprinātu, attīstītu ražošanu neatkarīgi no tā, kurā valstī uh, tas notiktu. Ražošana ir izēja Eiropai. Es runāju arī par radošajām industrijām. Arī šeit Eiropai ir savs ieguldījums. Un varbūt noslēgumā es gribētu pateikt, ka šajā pretrunu pilnajā diskusijā es redzu, ka varbūt mēs varētu atteikties no polemikas, bet censties labāk sadarboties, harmoniskāk sadarboties. Protams, nedrīkst aizmirst visas, visus slazdus un izliktās cilpas, kas mūs apdraud, lai izvairītos no nepatikšanām nākotnē. Paldies! Paldies, godātie kolēģi, eksperti! Es domāju, ka tomēr mēs redzējām diezgan lielu vienprātību. Visi grib kaut ko darīt, gan pārstrādātāji, gan pakalpojumu sniedzēji. Visi šie sektori ir jāstiprina, ir jāstiprina uh, vērtības, pievienotās vērtības uh, radīšana Eiropā. Mēs veiksim grozījumus arī mūsu ziņojumā, arī runājot par komisijas dokumentu. Uh, jādomā, ka arī šeit vairāk ir jārunā par sociālo partneru piesaisti, un es gribētu atsaukties uz Grostetes kundzes teikto, ka ražošanas politikai ir jābūt uh, tieši Eiropai piemērotai, Eiropai izstrādātai ražošanas rūpniecības politikai. Un mums visiem ir jāstrādā vai jāvelk nu, šie rati vienā virzienā, nevis katram savā. Vēlreiz liels paldies visiem! Šīs diskusijas turpināsies, un janvārī vai februārī par ziņojumu notiks balsojums plenārsēdē. Liels paldies! Sevišķi visiem, kas piedalījās diskusijās. Darbie kolēģi, sa sanāksme atsākas. Tad nākamie mm, darbi. Darbie kolēģi, dāmas un kungi. Man ir liels prieks, ka es varu jūs sveikt mūsu starpā, ka kopā ar mums ir uh, klimata pārmaiņu komisāra Hodigrādas kundze. Mēs esam ļoti pateicīgi jums, komisārs kundze, ka uh, ieradāties uzstāties mūsu komitejā. Jūs esat uh, klāt? Tātad arī saistībā ar Kankūnas konferenci par klimata izmaiņām komitejā, kura ļoti lielā mērā ir bijusi saistīta ar šo jautājumu. Tā, šī ir svarīga vizīte. Es eh, nevēlos jums atņemt runāšanas laiku, tāpēc eh, es uzreiz jums dodu vārdu. Mēs eh, ļoti gaidām jūsu, uz to, ehm, kas jums būs sakāms. Paldies, priekšētāja kungs, godētie komitejas locekļi, esmu ļoti priecīgi par to, ka mums beidzot ir izdevies atrast laiku, kas ir derīgs eh, gan man, gan jums. Tāpēc es eh, centīšos no sākuma pastāstīt par starptautiskajām klimata sarunām, kā lūdzu priekšādājs, bet es ceru, ka mums būs arī iespēja apmainīties ar viedokļiem par, pasre, par svarīgiem eh, jautājumiem, kāda ir manā m, mm, portfelī no sākuma, tad, tad tagad pašreizējā situācijas klimata sarunās sestdienas atgriezos eh, no Last prekop, kas norisinājās Mehiko. Tad jūs zināt, ka tad šo, šomēnes sāksies konference un eh, tā turpināsies līdz 10. decembrim, Kankūnas eh, konference. Tātad kādas ir tēmas martā? Komisija ierosināja, tad, tā kā nekas nebija jauna priekšlikuma no Pekinas, no Vašingtonas, ne, neviena galvaspilsēta kopš Kopenhāgenes neko nebija ierosinājusi. Mēs ierosinājām, ka mēs varētu e, piemērot šādu stepwise pieeju. Un Diemžēl mēs eh, nevarējām Konkūnā izveidot juridiski saistošu nolīgumu nedēļu Eiropas Savienības, jo mēs bijām gatavi eh, parakstīt šādu nolīgumu Kopenhāgenā, un mēs joprojām esam gatavi to darīt, bet eh, Amerikas Savienotās valstis tad, tad ne, nevarēja izvirzīt šo jautājumu cauri viņu likumdošanai, un līdzīgas problēmas bija arī Pekinā, un liekas, ka pastāv liels atbalsts viedoklim, ka Kankūnā mums ir jācenšas vienoties par, eh, par tādu pamatīgu pakotni. Ko tas nozīmē? Mēs, eh, mēs eh, tātad cenšamies izveidot nolīgumu par, par mežsaimniecību, par deforestācijas apturēšanu. Mums to vajadzētu darīt, tāpēc, ka tā bija viena no jomām, kurā bija uh, iepriekšējā sarunās Kopenhāgenā liels progress uh, panāks. Un tas pats var tikt teikts arī par adaptāciju un adaptācijas ietvaru un arī attiecībā uz tehnoloģiju ietveru. Un tad mums par to vaj mums vajadzētu panākt mm, labāku vienošanos. Un attīstītajām, valstīs, attīstītajām valstīm būs jāpild savu finansiālie uh, solījumi, kādi, kādi tika mm, veikti Kopenhāgenā. Un eh, raugoties no Eiropas perspektīvas, mēs arī vēlamies uh, kādu progresu uh, par tehniskiem jautājumiem, par to, kā ziņot par to, ko mēs, par ko mēs esam vienojušies, bet eh, tas, tas ir viss process pamatā nevar būt tā, ka, ka kāda daļa kaut ko aps, apsola, bet mēs nevar, nevaram pārbaudīt, vai viņi ir izdarījuši to, ko viņi ir solījuši. Tāpēc, citiem vārdiem sakot, politiski runājot, ir jānodrošina pārskatāmība visā šajā procesā. Jūs varat iedomāties, ka ne visas valstis būs um, vien, vienādā ziņā um, apņēmīgas uh, nodrošināt pārskatāmību. Tāpēc uh, šī ir sarežģīta joma, bet tā ir joma, kurā mēs prognozējam kopš Kopenhāgenes un tagad mums ir jāsniedz arī tālāks progress Kankūnas sarunās. Un pēdējais jautājums, ko es vēlētos eh, minēt, tātad par oglekļā tirgu. Tas ir ļoti svarīgi no, ne, ne tikai no Eiropas, bet arī no globālās perspektīvas. Tātad mums ir jāmodernizē šī sistēma. Mēs eh, nevaram uh, tagad iedzināties detaļās, bet uh, arī tas būs jādara Kankūnā. Un mēs eh, nākotnē centīsimies izveidot līdzsvaru pakotni. Mēs eh, necentīsimies eh, nodarboties tikai ar, ar, ar, ar vieglākajām lietām, aizmirstot par svarīgo. Ir jāpanāk līdzsvars, un to mēs centīsimies darīt sarunās. Varbūt es varētu runā, teikt par šīm sarunām arī to, ka pastāv diskusijas par to, vai Eiropa uzņemsies otro saistību uh, apņemšanos periodu Kyoto protokola ietveros. Tātad e, Eiropa tika apsūdzēta par to, ka tā vēlas nogalināt Kyoto protokolu. Es uh, domāju, ka tad mūsu iekšējās uh, pol, iekšējā politika tātad balstās uz Kyoto protokolu, un kāpēc tad mums to vajadzētu nogalināt? Uh, Un tagad mēs esam gatavi strādāt pie šī jautājuma, bet uz zināmiem nosacījumiem. Tāpēc, ka citiem arī būs jāapņemās. Tas ir viens no nosacījumiem, un eh, daži no Kyoto sistēmas trūkumiem, tad pastāv šādi trūkumi, tie būs arī jāpārskata. Tāpēc mēs sakām, jā, Eiropa, tad nav problēma, uh, Eiropai nav problēma šajā jautājumā. Mēs parakstījām Kyoto protokolu, mēs solījām, mēs uh, sasniedzām solīto un patiesībā mēs esam vēl vairāk izdarījuši. Bet uh, spiedienam ir jābūt arī uz citām uh, iesaistītajām pusēm. Un mūsuprāt, tas ir svarīgi un tas ir jāņem vērā. Un tad, tad, tad pēc Meksikas es nezinu, vai būs gatava šī līdzsvera pakotne, bet es. Uh, var teikt, ka man ir tātad, eh, ka, e, ka Eiropa piedāvā konstruktīvu pieeju, un tas ir labi, bet eh, nobeigumā ir svarīgi arī tas, vai partneri varēs eh, piekāpties, vai būs kompromiss. Mēs to cenšamies sasniegt, un Eiropa ļoti cenšas virzīt, virzīt visus priekšu, un mēs cenšamies garantēt to, lai, lai Eiropa šoreiz saprastu, uh, E, cik svarīgi ir runāt vie, ar vienu balsi. Tātad e, ar, arī šitai Eiropas e, valsts veistījumam ir jābūt vienotam, ja mēs vēlamies gūt ieteikumu sarunās. Tātad pie Kankunas mēs, vēl, mēs vēl pieskarsimies diskusiju laikā, bet tagad es vēlētos pie, pie, pieskarties citam jautājumam. Uh, manā mandātā, kas ir arī interesants uh, šai komitejai. Tur ir tātad uh, dar, darbības, kas ir saistīts ar uh, klimata pārmaiņām ar 2011 Eiropas komisijas programmu. Un uh, ir svarīga arī um, iniciatīva par resursu efektivitāti, un lai sasniegtu šo efektivitāti un uh, zemākas, zemāku izmešu līmeni ir, ir tātad uh, enerģētika, transports un vide, un šīs tēmas, šī, šīs tēmas mums ir jāris, jārisina kopēji, un tieši to cenšas darīt uh, komisija. Tad, tad eh, mums visi, mēs visi cenšamies eh, um, aplūkot šīs lietas kopumā, nevis vien, vien, vien pa vienai. Attiecībā uz 2011. gada programmu ir eh, tad, tad šai te jaunajai programmai ir jāpārveido Eiropas ekonomika līdz 2015. 50. gadam. Un šajā ziņā svarīgs ir arī, eh, še, svarīgi arī transporta baltā grāmata, kā arī Ettingera un Kalas eh, komisāru prez, prezentētie jautājumi. Tad ir svarīgi arī, eh, svarīgs arī jautājums par, par to, ka darbi ekoindustrijā ir pieauguši par 7%, kurš 2000 šā gada uh, un tātad līdz 2020. gadam būs miljoniem šo te zaļo darba vietu. Un ir tātad jā, jāapņemās samazināt par 20% izm, izmešu un jāizveido tātad šī ceļa karte. Un ir par 80 līdz 90% jāsamazina izmeša daudz, eh, daudzums. Un mēs eh, vēlamies publicēt eh, šo te ceļa kārtu 2011. gada pavasarī, un tajā būs minēts, kā sasniegt šos mērķus un kādi ir, eh, kādi ir soļi, kas, kas ir jā, jāspēr, lai tas ir jādara. Un šajā, um, šajā dokumentā būs arī mērķi 2030. gadam. Tātad 2020. programmā tātad ir, ir ir, ir sākusies, un investētāji tomēr jau domā pēc šī 20, 2020. gada, un tāpēc ir svarīgi raidīt vēstījumu par to, kas būs, eh, kāda būs mērķa 2030. gadam. Un es uzskatu, ka eh, tas veidos mūsu debates. Tātad eh, mums ir jāzina, kāda ir mūsu tālajošie mērķi, un tas mums ļaus redzēt to arī mērķi īstermiņā. Citādi, ja, tātad, ja mēs koncentrējamies tikai uz 2020, tad uh, ir grūti saredzēt mērķus pēc tam. Attiecībā uz mūsu ziņojumu mājā par izmaksām, par, uh, par papildus uh, ieguvumiem un izaicinājumiem, par, kas ir vairāk par 20%, mēs domājam, ka dalībvalsts, mēs, mēs cenšamies uh, saprast to, kas ir Eiropas un dalībvalstu līmenī. Uh, un dalībvalsts lielā mērā tiek iekļauts šajā procesā. Un es teiktu arī to, ka enerģētikas efektivitātes gads ir ļoti svarīgs. Un būs interesanti redzēt, kas nāks no parlamenta. Tur ir ļoti liels potenciāls eh, šai enerģijas efektivitātei. Un ir interesanti skatīties, vai mēs eh, nu, tā, jakpilnā veidā varam izmantot resursus, kādi mums ir Eiropas Savienībā. Bet eh, mums ir jānosaka, kādas ir mūsu politiskās prioritātes. Es domāju, ka mūsu dalībvalstīs vēl ir daudz kas neizdarīts saistībā ar energoefektivitāti. Un šķiet, ka mēs varēsim daudz efektīvāk darboties, ja mūs atbalstīs Eiropas Savienības budžets. Un pēdējais, ko es vēlētos teikt, ir par, par eh, salīdzinājumu punktiem. Un es eh, izteikšos īsi, bet eh, šai komitejai varētu būt interesanti. Kā jūs zināt, tad uh, mums ir šis lielais uh, salīdzinājuma punktu uzdevums, lai palīdzētu Eiropas sektoriem, kuri, uh, kuri, kurus apdraud eh, oglekļa noplūde. 52 sektori, tie, tos vajadzētu izslēgt. Un tas būtu tiešām liels pārbaud, pārbaudījums saistībā ar šiem salīdzinājuma punktiem. Es uh, zinu, ka e, daudz nozars jūs ir uzrunājuši, un es domāju, ka daudzas no tām šobrīd ir relatīvi apmierinātas. Šķiet, ka visas nozars at, at, atzīst to, ka tas ir grūti. Un ne jau komisija teica, ka tas būs grūti. Patiesībā komisija pagājušo gadu ierosināja, ka mums vajadzētu vienkārši to visu izlikt izsolē. Bet Eiropas e, parlaments, dalībvalstis un daži no, daži no industrijām. Tad, tad mēs izveidojam kritērijus, kā tas būtu izdarāms. Vai tas ir bijis viegli? Nē, tas ir ļoti grūti un sarežģīti. Tas, to izdarīt bija ļoti grūti, bet es ceru, ka jūs sapratīsiet to, ka uh, Mums ir jābūt ļoti konsekventiem, lai, kā mēs, kā mēs nosakām šos salīdzinājumu punktus. Mēs nevaram uh, noteikt uh, katram sektoram citus punktus. Mums ir jābūt konsekventiem direktīvas ietvaros. Un es domāju, ka tagad vairums eh, sektoru domās, ka šis ir godīgs iznākums. Un publiskais dialogs ir atsākts lai mēs aprunā, eh, izrunātu pēc iespējas vairāk jautājumu ar nozars pārstāvjiem. Un es zināju, ka tas jums varētu būt interesanti, un noslēgumā es vēlos teikt to, ka es domāju, ka ir ļoti svarīgi pieņemt to, ka eh, šis būs tehnisks pasākums, netik daudz politisks pasākums. Un tas, ko mēs paņemsim no viena sektora, tad, tad, tas būs jāņem arī no cita sektora. Un tāpēc mums nevajadzētu mm, iesaistīt pārāk daudz politiku, jo direktīvā ļoti stingri kritēriji, un ja mēs pie, mēs pie tiem nepieturēsimies, tad būs liels problēmas. Es tagad neiedziļinā, ne, neiedziļināšos tehni, tehniskajās detaļās. Bet uh, es, varā, es tad varētu tad runāt par detaļām, bet tas aizņemtu laiku jautājumiem. Děkuji paní komisařce nejen za. Paldies, komisāras kundze, par jūsu uzrunu par šiem sarežģītajiem diplomātijas uzdevumiem pirms Kankūnas sanāksmes un arī par to, kas mūs sagaida vides jomā turpmākajos gados. Tas bija ļoti interesanti. Šodien um, mums es došu kā pirmai vārdu Tomsens kundzei. Paldies! Paldies, priekšēdētāji! Jūs runājāt. Viņš ir. Jūs aprakstījāt izaugsmes politiku turpmākajiem gadiem, pat vairākām desmitgadēm, un tieši 2007. gadā mēs arī izstrādājām atbilstoši komisijas plānam par CO2 emisiju samazināšanu, uh, mēs pieredzējām, ka uh, lobby piedzīvoja šoku Eiropā. Un tagad mums ir mērķis, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam atjaunīgās enerģijas jomā. Uh, bet pastāv problēma. Tagad mums ir iniciatīvas ziņojums un šo 20% kritērijs, kā tāds nepārkāpjams, ir ļoti būtisks. Es nezinu, vai mums izdosies panākt um, balsu vairākumu, bet jāpaturprātā, ka Ķīna ir apņēmusies šādu samazinājumu vai šādu atjaunīgās enerģijas daļu eh, panākt līdz 2011. gadam. Barozu uzsver, ka mums ir jāiet pa priekšu, bet ja mēs nevaram noteikt sev pat saistošus mērķus, Kā mēs varam sacensties ar Ķīnu? Kā tu domā? Thank you. Uh, please... Paldies, godātie kolēģi, lūdzu katram trīs minūtes jautājumu uzdošanai, nevairāk. Turmes kungs, lūdzu. Thank you, chair. Paldies. Priecājos jūs redzēt, komisāras kundze. Man ir divi jautājumi par e par EEU. Šobrīd 2009. gada decembrī, kad tika panākta vienošanās ar Poliju un citām valstīm, tad tagad mēs redzam, ka daudzas valstis pārkāp šo vienošanos attiecībā uz EEU rādītājiem. Un ja mēs turamies pie šīs pieejas slēgt nolīgumus. Kā jūs, kā jūs vērtējat izredzes? Vai mēs varētu varbūt pat samazināt CO2 izmešus Eiropā par 60, 70 un vairāk procentiem? Un otrs jautājums par konkurētspēju. Šajā komitejā mēs visu laiku dzirdam par uh, cik ļoti svarīgi ir tērauda rūpniecība un BASF uh, ražu um, uz, firma. Un uh, tieši konkurētspējas dēļ šie lielie svarīgie uzņēmumi nekādi nevar parakstīties uh, uz šo 30% um, ne, atjaunīgās en, enerģijas daļu vai Eiropai nevajadzētu būt agresīvākai, aicinot dalību valstis īstenot klimata aizsardzības mērķus. Manuprāt, šajā komitejā nu, tā nav īsti pareizā pieeja noteikt, ka uzņēmumi, kas uh, sacenšas startautiskā arēnā, ka tiem tiek dotas kādas uh, tādas atlaides, vai tiem nav jākļūst tik energoefektīvākiem? Vai tad arī pakalpojumu nozara nevarētu uzņemties vadošu lomu cīņā pret klimata pārmaiņa? Merci, monsieur le président. Paldies, Žadokungs. Paldies, priekšsēdētāji, komisāras kundze. Es eh, pat daļai varu pievienoties kolēģa teiktajam. Ir gan ekspertu atzinumi, gan ziņojums, kas ļauj noteikt, kā var, cik kāds ieguvums tīri ekonomiski būs no labākas energoefektivitātes, bet kā mums popularizēt šo vēstījumu un kā pārliecināt dalību valstis, gan dalību valstis, gan mēs šeit Eiropas parlamentā vairāk tā atkāpjamies, mēs neesam pietiekami prasīgi tieši energoapgādes reformēšanas jomā. Ko mūsu kolēģi, ko mēs varam darīt, lai savus vēlētājus, lai savu valstu iedzīvotājus pār pārliecinātu par energoefektivitātes labumu tīri ekonomiski, un otrais par finansējuma caurskatāmību dalā, dalību valstīs, runājot par uh, sākotnējo vai priekšfinansējumu, tieši ņemot vērā Kankūnas sanāksmi, vai mums izdosies uh, panākt to, lai mēs joprojām turētos pie uh, regulējuma, kas attiecas uz subsīdijām un valsts atbalstu. Un vēl par jūsu ziņojumu pirms vairākiem mēnešiem, kas ir mainījies šajā ziņā. Odī kungs, lūdzu. Merci, uh, monsieur le président. Bienvenue également, madame la commissaire. Aujourd'hui, Paldies! Paldies arī komisārs kundzei. Mums radies iespējas, ka šis globālais dialogs būs diezgan sarežģīts gan ekonomikas jomā, gan arī vidas jautājumos. Mums, protams, jābūt pragmatiskiem. Mums jāpieturās pie Kyoto protokola. Bet tas neuzliek saistības ASV Tāpēc mums jāizmanto vispieejamie instrumenti. Un pašlaik mums ir šī diskusija, vai reģionu ziņā mēs neizolējam tos, kuri negrib piedalīties. Tas nozīmē, ka tās tautas, kuras e, e piekrita, ka tās ir ierobežos savu darbību, ka tik tās piemēros sev korektūras mehānismus. Tas ietekmētu produkciju, jo mums, mūsu kontinentā ir ļoti stipra sadarbība. Varbūt, ka mēs varētu izveidot arī nolīgums, bilaterāls nolīgums uh, reģionu starpā, varbūt starp Eiropu un Dienvidam Ameriku, piemēram. Mums tad būtu jārada atbilstoši likumdošana. Bet mēs varam, tas, ko mēs varam izdarīt, mēs varam ieviest noteikumus vidas jomā. Uh, Varbūt mums, mūsu nolīgumos būtu jāiekļaut tieši šī vides dimensija. Līdz ar to tas it kā savienot lielas daļas uz šīs, eh, šīs planētas daļas un neizolēt tos, kur negrib piedalīties, piemēram, ASV un Ķīna. Kaut gan Ķīnā mēs varam vērot pozitīvas iezīmes. Tas būtu labāk nekā tāds globāls dialogs, kur visi nu, sāk apgalvo, ka grib piedalīties dialogā, bet nekas īstenībā nenotiek. Komisāris vēlētos uzdot trīs jautājumus. Pirmkārt, jūs minējāt, ka eh, finan, eh, finansēšanas biznes būs ļoti svarīgs, eh, lai Kankūnā būtu panākts veiksmīgs rezultāts. Un mani tas satrauc, jo cik es zinu, tad no 2000 jo ir problēmas ar, ar izmaksu par, ar šiem 7,2 miljardiem, kurus Eiropa ir apņēmusies izmaksāt. Kad eh, tiks panāks progress šajā ziņā? Jo tas varētu būt eh, šķērslis. Un otrkārt, kādas uh, garantijas mēs varam dot attīstības valstīm, ka uh, ka tas būs saskarā, jo tas ir sūdzības par to, ka šī nauda tiek ņemta no veselības projektu finansēšanas, un tas, protams, nav, nav apmierinoši viņu prāt, un otrkārt tikai attiecībā par, tī, par šiem tīriem mehānismiem. Vai jūs varētu par to parunā, eh, izpaskaidrot vairāk, Un tur ir tātad eh, šis tā, tāds kā nelīdzsvars šajā jautājumā, un eh, ir plašāks jautājums par eh, to, ka Ķīna un Indija tātad tas ir ļoti tehnoloģiski attīstītas valstis. Un tajā pašā laikā Āfrikā nav tik, nav tik veiksmīga attīstība vēja, vēja pārku attīstību. Un visbeidzot, par šiem 30% kādu virzību jūs redzat padomē? Un kādā mērā mēs varam uh, radīt šo vēstījumu visiem tādā kontekstā, ka mēs izmantojam šo ekonomisko situāciju un mēs varam sasniegt uh, mūsu mērķus, ja mēs ja, ja mēs vienkārši izmantojam šos 20% enerģi, enerģijas eh, taupīšanas pasākumus. Paldies! Karaljo kundze. Paldies eh, priekšsēdētāji par eh, šo te detalizēto aprakstu. Es sev vēlētos uzdot jums jautājumu par tēmu, kurai pieskārās arī man kolēģe par vēja parkiem. Mēs esam ļoti satraukušies par tā, šo te nelīdzsvaru šajā nozarē, jo tur varētu būt pozitīvi blakus efekti attīstības valstīm, un tie tiek galvenokārt izmantoti industriālajām gāzēm Indijā, Ķīnā, fabriku dar darbībā 80 līdz 90 procenti no visām atļaujām ir no šiem projektiem, un faktiski tad ir šī pārnešana no Eiropas uz Ķī, no, no Ķīnas uz Indiju, un tāpēc mans jautājums ir šāds. Protams, nākotnē es pieņemu un es ceru, tātad šos CDM vajadzētu pārveidot, bet es domāju par, par, par to, kas notiek tagad, vai mēs varam izvairīties no tā, ka šie, ka šie parametri tiek iekļaut mūsu emisiju tirzniecības schēmā. Jo šis te projektus nevar uh, apskatīt, neņemot vērā visus uh, nosacījumus jo, protams, vajadzētu būt pozitīvām sekām valstīm, kur tie tiek īstenoti. Vai jūs redzat kādu izēju? Kā komisija un dalībvalsts varētu izvarēties no tā, ka mums ir jāuzņem visas šīs atļaujas, kas nāk no šiem projektiem. Paldies! Nākamās sarakstā Elka Stelju kundze. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri, ka esat šodien kopā ar mums. Un savas grupas vārdā vēlos jums pateikties. Es gribētu atsaukties uz to, ko jūs teicāt par Kankūnas konferenci. Manuprāt, mēs līdz ar to iegūstam tādu labu perspektīvu Un tā ir liela atšķirība no sapņiem, ko mēs lolojām Kopenhāgenā un Kankūnā. Mēs runāsim par realitāti, par to, kas tiešām ir sasniedzams, jo efektivitāte būs iespējama tikai tad, ja mērķi būs reāli, bet sapņu un fantāzijas dažkārt nodar, tie tā kā liek darboties, bet galu galā tomēr, lai īstenot mērķi, jāņem vērā realitāte. Un tas, ko jūs teicāt par mērķiem Kankūnas sanāksmei, manuprāt, tie tiešām ir eh, daudz vairāk pielāgoti realitātei. Ir valstis, kas emisiju jomā neizrāda lielu pretīmnākšanu, bet paldies par jūsu realistisko pieeju. Es domāju arī, ka mums ir jāuzmanās, vai rūpīgi jāraugās, kādā virzienā Eiropas Savienība dodas. Mēs runājam par 2020. gadu. Jūs sakāt, ka tas jau ir tik tuvu, ka mums ir jārunā par 2030. gadu, jo tas ir vajadzīgs uzņēmējiem, eh, investoriem. Un ja mums ir 30% horizonts 2030. gadām, nu ir jāmēģina par to vienoties, kā saistoši rādītāji pēc iespējas drīzāk. Bet, manuprāt, ņemot vērā ekonomisko krīzi, tā varētu būt liela kļūda. Un tāpēc mums ir jāpadomā, nu, kā, ko mums, kā mums formulēt savus savus lēmumus, savus nolēmumus, lai tos tiešām arī varētu īstenot. Es domāju, ka nav vērts steigties tik tālu uz priekšu nākotnē. Un man ir radījies iespējas, ka uzņēmēji, uzņēmumi, ražotāji saistībā ar klimata politiku eh, gribēs, protams, runāt par vīzijām par nākotni, turklāt par salīdzinoši tālu nākotni, bet tagad, ņemot vērā tehnisko progresu, tas noteikti šis tehniskais progress ietekmēs mūsu mērķus, jo ļoti daudz kas ir atkarīgs no tehniskām iespējām un to uzlabojumiem. Un vēl kas man likās ļoti svarīgs, komisāras kundze, mūsu iestādēm gan Eiropā, gan dalību valstī ir jārīkojas saskaņā ar uh, reālo dzīvi. Un tad būs iespējams arī ātrāk panākt progresu un uzraudzības sistēma, vērtēšanas sistēma, energoefektivitāte, eh, CO2 emisiju, tirniecības schēma. Tie visi ir tādi ļoti būtiski elementi kopējā politikā. Un tehniskais progress ļaus mums iegūt labākus instrumentus un tie ļaus arī pieņemt eh, mums eh, izdevīgus politiskus lēmumus. Paldies! Un tagad lūdzu nākamais runātājs Gžiba kungs. Paldies par interesanto prezentāciju. Manuprāt, mums vajadzētu vienmēr vēl paturēt prātā, ka ja klimata aizsardzībā netiek izveidota tāda globāla sadarbības sistēma, tad Eiropas mērķi no tiem nebūs nekāda labuma. Mēs runājām par 20% un ja tajos, ja šī mēģi sasniegšanā nepiedalās straujas valsts, kas strauji attīstās, uh, tad uh, šis mērķis netiks panākts. Un vēl ko es gribēju pateikt, ir jāmeklē iespējas visdažādākajās jomās. Jūs citas starpā runājāt par mežu apmežošanu un gan visā pasaulē, gan arī Eiropā. Es gribētu pateikt, ka manā valstī pēdējo 20 gadu laikā apmežošana ir e, palielinājusies par 3 līdz 4 procentiem. Manuprāt, Eiropas valstī tas ir ļoti labs rādītājs. Bet jautājums ir šāds. Mēs jau sen neko neesam dzirdējuši par vēl vienu elementu, kas ļauj piesaistīt CO2, un proti tā ir zeme, tā ir augsne. Un šeit ir būtiski, lai mēs runātu par visu to, ko dara cilvēks, arī par augsnes mēslojumu, mēslošanu, jo uh, pat ja mēs panāktu uh, tikai šo humusa uh, proporcijas augsnē palielināšanos par 3%, ar to jau būtu ļoti daudz iegūts un mēs koncentrējamies uz tādām apdraudētām augsnēm, bet eh, vēl es gribētu pajautāt par dažām niansēm par komitoloģiju, runājot par, par salīdzinājuma punktiem. Mēs saņemam informāciju, ka šīs salīdzinājuma punkti attieksies tikai uz primārajiem energoavotiem vai, piemēram, uh, dabas gāzi, bet tas manī rada nemieru, jo, manuprāt, tieši tie, kas piegādā enerģiju ārpus Eiropas, viņiem būs iespēja regulēt savas cenas. Un tas var mūs nelabvēlīgi ietekmēt. Šeit kā piemēru gribētu minēt International Paper, starptautisku uzņēmumu. Un vēl runājot par to, ko Polija ir izdarījusi saistībā ar Kyoto, tad šie sasniegumi, manuprāt, ir jāatzīst. Bet arī es domāju, ka gatavojoties iestājai Eiropas Savienībā, mēs, mums bija lielas izmaksas, un mēs arī zaudējām daudz darba spēka, mēs eksportējām darba spēku uz Eiropu. Uh, mums Polijā notika referendums par to, vai celt atomelektrostaciju. Un šobrīd mums nav šo problēmu ar to, kur likt kodola atkritumus, bet mums ir godīgi jānovērtē, taisnīgi jānovērtē katras valsts ieguldījums, tas, no kā tā ir bijusi spiesta atteikties Un neaizmirsīsim, ka ekonomikas attīstība ir tieši saistīta ar darba spēku. Paldies! Paldies, es nepareizi izrunāju jūsu vārdu, saka priekšsēdētājs. Langena kungs lūdzu. Jā, vielen dank. Liels paldies, komisārs kundze. Paldies par sniegto pārskatu un par uh, to, ka jūs šeit ieradāties. Es apbrīnoju e, jūsu lielo optimismu, to es vērtēju pozitīvi, bet es domāju, kopš Kopenhāgenes, diemžēl, nav bijuši nekādi tālāki progresi kopš Kopenhāgenes. E, mums ir šī ekonomikas, šis ekonomikas ietvars, un, manuprāt, situācija ir nedaudz pasliktinājusies, tīpaši, kas attiecās uz ASV jo tagad Amerikas it kā tāda vienkāršākā uh, likumdošana būtu atkal uh, nedaudz jāpārveido, un es domāju, ka mums vajadzētu būt mazliet skeptiskākiem, kas attiecās uz valūtas politikas konfliktiem starp Ķīnu un ASV un šo valūtas karu un ietekmi uz uh, tirsniecību un ekonomiku. Uh, Mums vajadz, es domāju, ka, ka vīdes aizsardzība šeit vēl nav pareizajā attiecībā. Es tātad nedaudz esmu nedaudz skeptisks par to, kas attiecās uz saistošu mērķu paaugstināšanu. Un gribu jautāt, Kas tad jūsuprāt kopš Kopenhāgenes ir uzlabojies un kas uh, ir pasliktinājies? Un otrais jautājums attiecās uz eh, šī ETS eh, kon konkretizēšanu. Un tad eh, gribu pieminēt šo lēmumu par sadali, par aprēķinu, kapacitātes paplašināšanu un e, jauno iekārtu rezervēm. Tika minēts arī šis salīdz, šie salīdzinājumie punkti. Mums viss jāņem vērā, lai 2020 stratēģija netiktu apdraudēta. Tātad eh, mums šie jautājumi saistībā ar ETS vēl ir daudz atvērti. Paldies! Paldies! Tie bija jautājumi šeit no mūsu telpas, un tagad došu. Paldies priekšādāji no sākuma Tomsena kungs, kurš eh, uzreiz norādīja uz svarīgajiem jautājumiem. Tad, kā mēs, kā sacenties ar Ķīnu? Mana atbilde būtu tāda, ka jā, mēs varam sacenties ar Ķīnu, bet es domāju, ka mēs, es domāju, ka viņi virzās uz priekšu ātrāk nekā Eiropieši to apzinās. Tāda ir, tāds man radās iespējas. Uh, nākamo piecu gadu laikā ir paaugstinātas, paaugstināti mērķi enerģētikas jomā, ir eh, mērķi attiecībā uz atjaunojumiem resursiem. Eh, pirmo reizi no Ķīnas būs eh, tad emisiju robežas un jauni nodokļi. Man nav laika garām atbildēm, bet es domāju, ka ties, kuri uh, uz, uzskata, ka mēs esam pārāk ambiciozi Eiropā, ka mēs varam zaudēt darba vietas, eh, uz to norādīja arī Langenkungs. Es domāju, ka jā, ja mēs eh, neruk, nerīkosimies prātīgi, tad tā arī būs, bet es domāju, ka mēs to varam darīt eh, prātīgā veidā, kad mēs varam risināt enerģētikas problēmas, klimata izmaiņas un mūsu in inovācijas Eh, izaicinājums, kas eh, Eiropā ir ļoti lieli, un mums ir jāsaprot tas, ka mēs varam arī zaudēt darba vietas, ja mēs nebūsim pietiekami ambiciozi. Tāpēc, ka tad, kad eh, tiek uzstādīts ambiciozs mērķis, tad kompānijas virzās uz inovācijām, un es domāju, ka viens no Eiropas lielākajiem izaicinājumiem ir panākt lielākas inovācijas, lai tiktu galā ar starptautisko eh, konkurenci. Es jums došu vienu piemēru par to, cik ātri uz priekšu virzās Ķīna. Pirms desmit gadiem Ķīnā nebija eh, neviena vēja, eh, vēja, vēja, vēja mm, ģenerātori. Bet tagad Eh, viņi aizņem 50% no pasaules eh, vēja eh, tirgus, tātad no nulles pirms desmit gadiem līdz 50% pasaules tirgus. Es domāju, ka tas skaidri liecina par to, cik ļoti ehm, tātad mm, liels risks pastāv Eiropā. Tātad mums ir daudz iemesli, kāpēc mums pēc to ir jāizturas nopietni. Viņiem ir tāda nopietnas mm, ekonomikas attašķināšanas pakotnes un uh, Un tagad uh, viņi investē enerģi, enerģijas um, tehnoloģijās. Finansējums palielinājās par desmit reizēm. Bija jautājums par e EU. Es uh, atbildēšu īsi. Uh, 14. oktobrā vidas eh, padomē vides ministri piekrita tam, vienojās par to, ka ārējās sarunās Eiropa cīnīsies par to, lai atbrī, atbrīvotos no EE uh, e, Eh, pārpalikuma pēc 2014. gada. Eh, tur ir ļoti daudz tehnisku aspektu, bet es teikšu tikai to, ka tātad eh, visā pasaulē ir 11 miljārdi pārpalikums. Un ja mēs pieļausim, ka tas tiek, tur, tā turpinās arī pēc 13. gada, tad uh, tas izlīdzinās visus, e, izlīdzināsies ar visām Eiropas iniciatīvām līdz 2020. gadam, un tāpēc e, mēs starptautiskā līmenī arī Kankūnā e, cīnīsimies pret to, un tad mums ir cita diskusija par to, kā atrisināt iekšēji, šo problēmu iekšēji, un kā, kā tika minēts, jau ir bijuši e, aprēķini par to saistībā ar klimata pakotni, un daži no tiem joprojām tiek apspriesti. Un tad, tad, tad diskusijās mēs teiksim to, ka mums ir. Tad, tad būs jātiek galā ar iekšējām sekām, ja mums neizdosies sasniegt šo mērķi. Un tad bija jautājums par konkrētspēju, par 30% kā, tad es pilnīgi noteikti uzskatu, ka ja mēs to darīsim gudrā veidā, tad uh, tas varētu virzīt uz priekšu inovācijas. Protams, da, daudz kas atkarīgs no tā, kā tas tiek darīts. Bet es nedomāju, ka mēs eh, atpaliekam šajā ziņā. Es domāju, ka, par, ma ka maija paziņojums liecināja par to, ka Eiropa pilda starptautiskos eh, solījumus. Tā bija, bija viena vien daļa no ziņojuma, bet otra, otrā daļa uh, min, tajām tika minēts tas, ka Eiropai ir savas intereses uh, un tā ir ambicioza. Un, protams, ka es priecājos par to, ka dažas dalībvalstis ir atbildējušas uz uh, šo izaicinājumu, dažas apsver savu nostāju un mēs virzamies uz priekšējās diskusijās. Un mēs pie tām atgriezīsimies arī uh, septembrī. Ēnu referents man jautāja, kā mēs varētu uh, Atvainojiet, Žadokungs um, jautāja par mūsu ambīcijām. Es domāju, ka viens no mūsu lielākajiem sabiedrotajiem šajā ziņā ir uh, tad, rūpniecība. Es domāju, ka vairāk un vairāk biznesa sektors saprot, uh, ka tad, uh, aktuāli ne tikai Ķīna, bet arī Brazīlija un ka mēs tad, nevaram samierināties. Viens iemesls G20 sanāksmē šajā ceturtdienā vesela diena tiks eh, veltīta visas pasaules eh, izpildu direktoriem no lielajiem uzņēmumiem. Visu dienu dažādās eh, sesijās runās par izaugsmi. Un tik, bija jautājums arī par pārskatāmību un finansēšanu. Un es vēlētos šajā ziņā tikai teikt, ka jā, tad būs pilnīga pārskatāmība Kankūnām Eh, tiks noteikts, kas ko darīs. Tas ir eh, pierādījums, ka mēs eh, tātad izsniedzam līdzekļus. Un tātad es esmu redzējusi datus no dalību valstīm. Un ko, tad ne visās dalību valstīs Un man ir jāsaka, ka mana pieredze liecina par to, ka attīstības valstis eh, dod priekšroku tam, ka mēs godīgi pasakām, kas, eh, kas tur ir. Nevis eh, tā, tā, tā vietā, lai runātu par to, ka mēs runājam, ka būs 100% finansējums, ka tā patiesībā nav. Odīkungs jautāja par uh, procesu. Yes. Par ANO procesu, jā, tad šis process ir ļoti grūts. Vai mēs varētu atrast uh, jaunus darbības veidus par apusējiem nolīgumiem. Mēs to darām. Mēs to darām ar Ķīnu, ar Indiju, ar citām valstīm. Jūs minējāt, ka mums, ja mums varētu būt kaut kāds uh, nolīgums ar Dienvidameriku, Un um, arī vidas jautājums ir ļoti svarīgs diskusijās, un tā ir daļa no tā, ko mēs cenšamies panākt. Vēlējos tikai teikt, ka tajā pašā laikā, kad uh, mēs strādājam pie, pie šī jautājuma, es domāju, ka mūsu e, biznesa interesēs ir, ir svarīgi panākt uh, ANO e, nolīgumu. Sistēma visiem ir skaidra, bet ir daudz grūtāk pateikt, kāda varētu būt alternatīva. Uh, Un tāpēc pastāv iemesli, kāpēc eh, mums vajadzētu pielīties starptautiskajās sarunās. Un tad eh, man bija jautājums, un man liekas, ka es jau to atbildēju par šo te ātro finansēšanu. Un mēs uh, izsniegsim daudz detalizēta materiāla Kankūnā par šo tēmu. Jums bija taisnība par to, ka sistēmā ir, ir problēmas un Komisija ir uh, analizējusi uh, šo te jautājumu, un mēs tagad domājam, ko ar to darīt. Ir daudzas problēmas, un viena no tām ir tāda, ka tad, kad tajā pašā laikā, kad mēs dodam uh, naudu Ķīnai un Indijai, mēs. HF C22, which generates HFC23, perversion... G23 eh, valstis turpina ražošanu, jo tas uh, ir ienesīgi. Un to mums vajadzētu pārtraukt, un tāpēc es esmu lūgusi saviem dienestiem eh, nākt ar klājā ar izcinājumu, kā to var darīt. Un tad vispārīgāks jautājums būtu jāreformē schēma, jo no 2500 projektiem Tātad. 52 projects out of the 2,500 goes to Africa. 17 of them. 52 projekti do, ir, ir domāti Āfrikai un 17 projekti Dienvidāfrikas republikai. Un mums ir katrā ziņā jāreformē šī sistēma un tādā veidā, lai mēs, lai būtu lielāka sektora sadarbība ar jaunajām ekonomikām. Un tad mums būtu jāmodernizē un jāvienkāršo eh, šie te sēdējumi mehānismi, lai ehm, ja, jaunatīstības valstīs būtu vieglāk investēt. Un man liekas, ka es eh, minēju jau par šiem 37%, padomē, tur ir notikusi virzīšanās uz priekšu. Eh, Vācija, Somija ir izvirzījusi priekšlikumus Un es domāju, ka dažas no mūsu jaunajām dalībvalstīm ļoti lielā mērā saprot, ka viņām ir ļoti liels potenciāls enerģijas efektivitātei. Un, eh, ja, ja, eh, un šādā veidā ir iespējams eh, arī radīt jaunas darba vietas laikā, kad tās ir vajadzīgas. Un budžets ir viens veids, kā novirzīt investīcijas šiem rajoniem, reģioniem. kas teļu kundze atsaucās uz realistiskiem mērķiem Kankūnā. Iespējams, tur ir bijuši kāda nesaprašanās. Es neteicu, ka mums nevajadzētu interesēties eh, par 2020 eh, mērķiem. Es domāju, ka tā kā mēs esam Eh, pirms jau ilga laika sasniegt eh, šos mērķus, tad ir loģiski, ka mums būtu arī tādi kā iepriekšējais soļi. Jo, jo tad, ja 2020 eh, ir viens punkts un 2050 ir cits, tad kas būs šajā starpā? Un, un tad, tāpēc nozarēm ir, ir svarīgi zināt, kur, kādā punktā mēs būsim 2030. gadā. Uh, un tāpēc mēs, mums tik daudz nevajadzētu koncentrēties uz 2020. gadu, piemēram, transporta stratēģiju. Nākamajās desmitgadēs ir svarīgi zināt eh, mērķi, kā, mērķus, kāda būs šajā 30. gadā, ja, ja, ja tiek veikts investīcijas enerģētikā. Un es domāju, ka uz, uzņēmējiem, es domāju, ka uzņēmējiem ļoti patiktu tas, ka viss ir paredzams un ka, ka viss, viss neatstājās 2020. gadā un Amerikas Savienotās valstis eh, Kopenhāgenes eh, nolīgumā paši sev uzstādīja mērķi 2050. gadam un arī 30. gadam, tāpēc viņiem jau ir eh, šāds te mm, ceļš, uz kuru norādīt nākotnē. Tad runāja Grice kungs no Polijas. Protams, es par 100% piekrītu tam, ka Eiropā nav viena un tāpēc mēs cenšamies eh, panākt starptautisku vienošanās. Un es vēlējos tikai minēt vienu lietu. Dažkārt šajā komitejā var uzdot jautājumu, vai, tad, vai tas ir eh, vajadzīgs, lai kā Eiropa uzņem vadošo lomu. Pirms diviem vai trīs gadiem mēs bijām eh, pasaulē vieni šajā mērķu noteikšanā attiecībā uz klimatu un enerģētikas pakotni. Bet pēc Kopenhāgenes Krievija iz, Krievija uzstādīja jaunus mērķus, kā arī Japāna, un vairākas eh, valsts pirmo reizi eh, nu, noteica iešējos mērķus, ne mazas valstis, bet liels valsts kā Brazīlija, Indija, eh, arī Ķīna, Koreja, Singapūra, Indonēzija, Dienvidāfrika. Es varētu minēt arī Meksiku. Daudzas G23 valsts pirmo reizi uzstādīja iekšējos mērķus Un tas ir liels solis uz priekšu, raugoties no konkurētspējas aspekta un kas, kas raugoties no uh, Eiropas uzņēmēja aspekta, kas ir ļoti svarīgi. Un viens no noteikumiem, no nosacījumiem ir tāds, ka tad mēs esam uz, uzņēmusies uzlabot EU e, uzlabāšanu. CO2 uzglabāšanu zemē. Un mēs kā komisija nedrīkstam neņemt vērā dažādu, dažādas degvielas uh, veidus. Mums ir jāievēro direktīva. Un es uz lang vairākiem Langēna kunga jautājumiem jau atbildēju, un es, protams, piekrītu tam, ka mums ir jārada jaunas darba vietas, un es arī domāju, ka Eiropai ir sena vēsture, 30 gadu vēsture eh, vides eh, nozarē un izvirzot eh, mērķus, izveidojot regulējumus un esot ambiciozi šajā jomā, mēs esam izveidojuši, tad mēs esam nonākuši pie tā, ka esam pirmajā, pirmajā vietā. Mums ir, mums ir, piemēram, tīrākas mašīnas un tā tālāk. Un nav tā, ka ekonomika, darba vietas un vide, ka šie aspekti ir pretrunā viens otram. Inteliģentā veidā tad visas vēlmes ir iespējams apvienot. Un tad bija jautājums par to, kas ir uzlabojies kopš Kopenhāgens. Es domāju, ka daudzas valstis ir sapratušas, ka, ja mēs Skankūnā eh, nepanāksim progresu, tad pastāvēs risks, ka ANO process eh, Tātad tas vairs nebūs īsti interesants, un tāpēc es domāju, ka daudz no attīstības valstīm investēs, tad ieguldīs lielu enerģi, enerģiju šajā sanāksmē, lai, lai, lai panāktu ambiciozus rezultātus. Jo Eiropa, jo ANO procesā ir viegli redzēt, kādas ir grūtības, bet uh, bet, piemēram, Ķīna un Indija ir atteikušās uh, diskutēt par šo jomu. Un, un tā tad G2 ļoti centās pagājušo gadu, bet uh, nekas daudz neiznāca no šiem Ķīnas Amerikas sanāksmēm. Tāpēc es domāju, ka pastāv šī te eh, ideja par to, ka visu interesēs ir uh, Ehm, tātad virzīt šīs startautiskās sarunas. Vai, mēs, vai mums tas izdosies, es tiešām nezinu. Es zinu, ka mēs darīsim visu Eiropā, ehm, lai virzītu procesu uz priekšu. Es domāju, ka tad, kad tas būs. Tas, kas ir pas, pasiprinājies no um, kopš Kopenhāgenes, ir biznesa atbalsts. Un ja tātad eh, eh, netiks panāks progress, tad izveidošies daudz dažādas sistēmas, un mūsu biz, uzņēmējiem tas nepatiktu. Viņi vēlas, lai mēs eh, iz, izveidojam tādu um, kopīgu darbības lauku. Paldies, komisārs kundze. Mēs esam ļoti pateicīgi, ka jūs atnācāt un uzstāties mūsu komitejā. Es domāju, ka mums visiem tas ir bijis ļoti interesanti. Un godīgi sakot, nevienmēr izdodas iegūt eh, tik skaidrs atbildes no komisāriem, kad viņi mūs apciemo. Tāpēc savu kolēģu vārdā es vēlētos jums eh, tad, tad, eh, novēlēt, lai jums būtu pietiekami daudz enerģijas šīm te grūtajām diplomatiskajām sarunām. Paldies! Thank you. Thank you. It's a pleasure being here.